Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Labrīt visiem. Possiamo dare inizio? Varbūt mēs varētu sākt. yeah. Delange? She's not here? I don't know. I'm waiting for Esther. Es gaidu Esteri, jo tagad mums eh, jābalso jārunā par Esteras Delanžas ziņu atzinumu. Tad viņai bija jābūt, bet vēl, acīm redzot, eh, viņa nav ieradusies. So call her, yeah. Try to call we will vote anyway. Hmm? Yeah. Ok, um, io penso che possiamo iniziare. Tant- Labi, nu varbūt tomēr sāksim arī bez Esteras Delanges. Tad piektais darba kārtības punkts Eiropas Savienības ir 2013. gada finanšu vispārējais budžets, visas iedaļas. Mēs 3. septembrī kolēģi jau balsojām par mūsu grozījumiem konkrētām budžeta iedaļām līnijām. Un tagad mūsu uzdevums ir pieņemt atzinumu, kas atbilst šiem grozījumiem. Tātad tagad mums atkal ir 20 grozījumi, ko ir sagatavojusi Delangis kundze, kas attiecas uz atzinumu projektu. Delangis kundze gan nav klāt, bet tomēr mēs varētu sākt balsot arī bez viņas. Es ļoti ceru, ka visiem ir balsošanas kartes vai visiem ir kartes. Mēnu. Labi. Tad, ja nav kartes, tad celsim rokas. Ok, ma ehm, votiamo, votiamo con la mano, no problema, ok? Can vote with, uh, per alzata de... Nav problēma. Mēs varam balsot arī ar roku pacelšanas metodi. Vai visi ir gatavi? Tad sāksim balsot. Pirmais paragrāfs, otrais grozījums, kas par? kas pret. Noraidīts otrais punkts, kas par pret. At, noraidīts. Ceturtais paragrāfs. Kas par pret atkrīt. Piektais paragrāfs. Kas ir par? Piektais paragrāfs. Kas pret? Jāpārbauda. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par piekto paragrāfu. No. Un momento. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Redzam 24 par. Nē, kaut kas nedarbojas. Priekšsēdētāji. Šeit tiek aicināts balsot par piekto paragrāfu, bet īstenībā nepareiz. Jāsaka, piektais grozījums, priekšsēdētājs arī teica piektais paragrāfs, bet piektais grozījums, piektais grozījums ir tas, par ko mēs balsojam. Tātad piektais grozījums. Tad tas bija noraidīts. È stato approvato. Andiamo all'emendamento 6. Tad pieņems tomēr piektais grozījums, sestais grozījums. Lūdzu, ceļam rokas, kas pret sesto. Atturs. Pieņemts, pieņemts. Grozījums septītais kas par, pret, atturs, noraidīts. Devītais grozījums, kas par, pret, atturs, noraidīts. Desmitais grozījums, kas par, pret, atturs, noraidīts. Vienpadsmitais grozījums, kas par, pret, atturs, noraidīts.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 pret atturs noraidīts. Rodes kundze. 17. grozījums. 17. grozījumā ir minēts vārds liberalizācija. Mēs gribam vārda liberalizācija vietā rakstīt regulējums. Ja tas ir iespējams, tad mēs balsosim par grozījumu. Paldies! Grazie, Ulrike, direi di... Paldies, Ulrika. Es tam piekristu. Elizabete arī piekrīt šo korekciju, tad 17. mēs balsojam, kurš par? Jūs esat pret šo grozījumu, šo vārdu nomaņa liberalizācija regulācija. Bet eh, mums noteikumos ir teikt, ka ja kāds ir pret modifikāciju, tad mēs vienkārši nevaram balsot. Elizabete, lūdzu, ko jūs teiksiet? Ich, uh, Elizabete, es uh, äh, saprotu Nikolsonu kunga apsvērums. Man bija diskusijas ar Ulriki Rodustu un ar sociālistiem, un tad es viņai piekritu, jo franču tekstā uh, tas rada grūtības. Tātad tikai franču versijas dēļ rodas šādas grūtības, un tieši eh, ar vārda nomaiņu mēs šo problēmu varētu atrisināt. Saturiski doma paliek tā pati. Paldies! George, eh, i liberāli concordano con questa precisazione di Lisbona? Vai liberāļi piekrīt šiem skaidrojumam, vai jūs varat pieņemt, vai joprojām esat pret eh, šī teksta modificēšanu? Angļu valodā. Eh, liberalizācija un regulācija ir pavisam dažādi vārdi, dažādi nozīmi, eh, tad, principā, mēs varētu idejaski piekrist. Pēc izskaidrojuma noklausīšanās. Labi, tad balsosim par to. Ulrika. Bet tas patiešām nerada saturisku problēmu, tā drīzāk ir lingvistiska problēma. Varbūt mēs varam ņemt vārdu menedžment, pārvaldība, nu vācu valodā tas vispār nekādas grūtības nerada, bet franču tekstā tulkojums nav tik veiksmīgs, un ja mēs izmantot vārdu menedžment, jeb pārvaldība, tad tas varbūt visu atrisinātu un būtu paprātam citiem arī. Siamo ancora in attesa di sapere se i liberali accettano, altrimenti. Mēs eh, joprojām gaidām atbildi no liberāļiem. Mēs nevaram. Agņo kungs, eh, angļu valodā runājošais cilvēks. Es esmu. Eh, tad liberalizācija, menedžments vai regulācija angļu valodā ir pilnīgi dažādi vārdi, dažādi nozīme. Mēs nevaram viņus lietot vienā kontekstā, viena otra vietā. Skaidrs. Tādā gadījumā mēs nevaram modificēt, grozīt eh, šo formulējumu, un tāpēc mums ir jābalso orģinālā versijā par 17. kas pār? 17. kas pār? Kas pret? Arī nav īsti skaidrs, kas ir pār 17. bez teksta mainīšanas un kas pret? Atturas pieņemts. 18. grozījums, kas pār? pret atturs pieņemts. 19. par pret atturs pieņemts. 20. par pret atturs pieņemts. Un tagad mēs balsojam par atzinumu projektu, kas par, kas pret atturas pieņemts. Mēs sveicam Esteri, lai arī Esteri nav šeit klāt, tomēr mēs viņu sveicam arī uh, tādā veidā. Tālāk pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir sastais darba kārtības punkts. Starposma ziņojums labvēlīga iznākuma panākšanai daudzgad finanšu schēmas apstiprināšanas procedūrā. Tad, tātad periods ir 14. 20. gads. Šeit mums ir teksts nedaudz grozīts, ņemot vērā arī viedoklis, ko mēs dzirdējām komitejā. Šeit mums no vienas puses ir jārunā par komisijas pieprasījumu samazināt KLP budžetu reālā izpausme. Komisija piedāvā, lai Levandoska, um, tātad um, pārstāvēt komisija piedāvā drīzāk samazināt, nogriezt un nevis iesaldēt šo budžetu. Uh, Mums bija septembrī jau sanāksme, Lainkungs komentēja. Es vēl gribēju tam pievienot 18. grozījumu. Un 18. grozījumā mēs sakam, ka ja Eiropas budžets tiks mazināts, tad KLP nebūtu pieņemams, ka KLP budžets tālāk tiek samazināts, kā komisija grasās to darīt. Tas nav iespējams. Uh, Tad vēl daži kolēģi ir ierosinājuši 16. grozījumu, kur tiek pieņemta komisijas pozīcija, tas, lai vestu tālāk sarunas. Un es uzskatu, ka šie vai šis grozījums, šis pēdējais grozījums ir tas, kas ir šaubīgs un par to varētu debatēt. Tad 16. Tāpēc es domāju, ka tieši 16. grozījumā komitejā būtu jābalso un arī jādod attiecīgais mandāts. Tie, kas atbalsta komisijas priekšlikumu, Levandovska kungs eh, no komisijas nāca klajā tātad par šo. Eh, tad par tādiem vajadzētu maks, eh, balsot par 16. bet tie, kas grib sākt sarunas, kur mērķis ir iesaldēt reāli uh, ieskaitot arī inflāciju, tad tādiem būtu jābalso pret 16. grozījumu. Es atvainojos, ka skaidroju tik tādos terminos, bet tagad došu vārdu priekšsēdētāju vietniekam. Paldies, priekšsēdētāji. Tad e, budžeta iesaldēšana īsnībā, manuprāt, nozīmē budžeta samazināšana jo mums ir noteiktas saistības jaunajām dalībvalstīm, arī nākamajām, kas iestāsies Eiropas Savienībā, tad mums ir saistības. Un tas nozīmē, ka lauksaimnieki no vecajām valstīm saņems informāciju, ka budžets ir iesādēts, bet faktiski tas nozīmē, ka budžets būs samazināts. Mums vajadzētu skaidri saprast un pārbaudīt šo lietu priekšsādātāji. Tas tātad ir izskaidrots Sāksim balsot. Balsosim ar roku pacelšanu. Pirmais grozījums, kas pār pret atturas noraidīts. Otrais grozījums, kas pār pret atturas pieņemts šķiet, ka trešais grozījums pār pret atturas noraidīts. Ceturtais par pret, atturs, pieņemts, piektais, par, pret, atturs, noraidīts, sestais, par, pret, atturs, noraidīts, septītais, par, pret, atturs, pieņemts, astotais kas par, pret, atturs, noraidīts, devītais. Astotais vēlreiz, jāpārbauda astotais grozījums. Priekšsēdājs domā, ka ir noraidīts. Nē, tagad devīte, devītais. Astotais vēlreiz tiek pārbalsi, pārbalsots. Astotais pārbaudam elektroniski astoto. Kas par? pret noraidīts. Skaidrs, devītais grozījums par pret atturs noraidīts des. Ne jāpārbauda devītais, devītais ir jāpārbauda mēs diezgan skaidri redzējām balsošanas rezultātu. Tagad desmito tomēr, kas par pret atturs. 11. par pret atturs. Noraidi 12. par prat, pret atturs. Nav skaidrs, pārbaudīsim 12. kas par pret Kas par? Vai jāpārbauda elektroniski? Sākam balsot par 12. Sākam balsot elektroniski par 12. Mm, visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 12. ir pieņemts, pareizi izskatījās. 13. par, pret, atturs, pieņemts. 14 pār pret atturs pieņemts. Tagad jāpārbauda. 14. Sākam balsot elektroniski par 14. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 15. Kas par? Pret? Noraidīts. Un tagad 16. Kā jau teicu, 16. ir svarīgs grozījums. Ja balsosiet par, tad jūs gribat, lai saruna pamatā būtu komisijas priekšlikums. Ja pret, tad mēs runājam par iesaldēšanu reālos terminos. Kas par? Pret? Atturs? Noraidīts. Paldies. 17. kas par? Pret? Atturs? Noraidīts. 18. kas par? Pret? atturas pieņemts. 19. kas par pret atturas. Es atvainojos, tagad 20. 19. nav vajadzīgs. 20. par pret atturs noraidīts. 21. par pret atturs noraidīts. 22. par pret pret atturs noraidīts. Nē, mirklīti. 22. vēlreiz, kas pār? Pret, atturs, pieņemts, 22. ir pieņemts, 23. kas pār? Pret, atturs, pieņemts, 24. par, pret, atturs, pieņemts, 25 par pret atturs noraidīts, 26 par pret atturs pieņemts, 27 te pa daļām jābalso. Mums vajadzētu pārbaudīt 26. saka priekšsēdētājs atgriezties 26. pārbaudīt. Kas par 26. skaidri bija redzams, kas pret. Pieņemts 26. ir 27. Divas daļas par pirmo daļu, kas par. Pret atturs pieņemts. Otrā daļa, kas par. Pret atturs noraidīts. Un visbeidzot, 28. grozījums, kas par. Pret atturs noraidīts. Tagad galējais balsojums par atcerumu, kas par. Viss ir par. Labi, paldies. Un nav vajadzīgs balsot par reķi. Tas var redzēt, ka ir pārsvars. Kaut gan vienmēr jau ir kāds, kas ir pret. Scusate, scusate un momento, dobbiamo contare esattamente il numero dei votanti e come abbiamo votato per il voto. Mums ir nepieciešams precīzs balsu skaits, vēlreiz galējais balsojums ir nepieciešams ar grozījumiem. Kas par? Lūdzu, mirklīt patriet rokas augšā, lai varētu saskaitīt visus atbalstošos. Kas ir pret? Vai zaļie ir pret? Četri ir atturās, vai ir kāds, kas atturās? Jā. Tas nav nekas jauns. Tātad trīs cilvēki ir atturējušies. Sorry. Andiamo all'emendamento. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Septītais punkts mūsu darba kārtībā ir padoms gr regulas grozīšana par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgu un trešajās valstīs. Bovē kungs ir referents šajā jautājumā. Te ir tikai viens jautājums. Te ir tikai neliels uh, vārds Vispirms es gribētu pateikties visiem, kas piedalījās šajā debatē, jo mūsu mērķis ir stiprināt arī šo Eiropas garšu popularizēšanu. Un, t, lai būtu skaidrs tekstā, tad, tad mm, mēs gribam atbalstīt attīstīt arī lokālos eh, produktus, mēs gribam arī ilgspējīgu attīstību mm, atbalstīt un arī pilsoņu iesaistīšanu un arī gribam cīnīties par pārtikas krīzi. Tad lūdzu, tā ir mūsu um, galvenais mērķis un tad mums ir atsevišķi grozījumi attiecībā uz trešo valstu tirgiem. Šeit es gribētu. Uh, jums pastāstīt, ka eksistē arī citi pasākumi. No 7. līdz 10. gadam šeit ir atsevišķa programma 20. 7 vai 29% arī šajā programmā ir veltīti šāda veida veicināšanai. Tāpēc ir nepieciešams domāt par mērķiem un galvenais mērķis veicināt lokālās produkcijas virzīšanu iekšējā Eiropas tirgu, un šai ziņā mana pozīcija ir šāda, ka jūs atbalstat uh, manu pozīciju, attiecīgi pieņemat arī manus grozījumus. Vienkārši gribēju jums pastāstīt par šo kopējo ietvaru, lai jūs uh, saprastu, kādā ietvarā mēs darbojamies. Jebkurā gadījumā es pieņemšu jūsu balsojumu. Bene, grazie, Jose, possiamo iniziare. A... Paldies, Jose. Varbūt sāksim balsot. Mums ir ļoti daudz uh, balsošanas. Mēs atkal celsim rokas, septītais grozījums, kas pār pret atturas pieņemts, astotais pār pret atturas pieņemts, devītais pār pret atturas pieņemts, desmitais pār pret atturas. Mums vajadzēja pārodīt desmito elektroniski pārbaudām desmito, Lavijas grozījums, sākam balsot par desmito elektroniski, beidzam balsot. Noraidīts. Vienpadsmitais par, pret, atturs, pieņemts. Pirmais par, pret, atturs, pieņemts 12. pār pret atturs pieņems 13 pār pret atturs pieņems 14 pār pret atturs pieņems 15 pār pret atturs pieņems 16 pār pret atturs. 16. Eh, vēlreiz, kas par? kas pret 16. pieņemts. 17. Tagad otrais, kas par pret atturs pieņemts. Trešais par pret atturs pieņemts. Nē, noraidīts priekšsēdētais labo. Ceturtais, kas par pret pret noraidīts. Piektais par pret atturs pieņemts. 19. par pret pieņemts. 20. E, par pret atturs pieņemts. 6. par pret atturs pieņemts. Nu, ko par likumdošanas priekšlikumu ar grozījumiem balsosim, kas par, kas pret? Kas ir pret? Atturas. Divi bija pret. Pieņemts. Tad par likumdošanas rezolūciju. Kas par? Pret? At, kas ir pret? Lūdzu, paceliet rokas lik, par draft resolution. Atturs. Vai, Luis, jūs atturaties? Nē. Jūs balsojat par. Un visbeidzot, par lēmumu, lai sāktu sarunas, kas par, pret, atturs, pieņemts. Paldies! Mēs esam pavēst ziņojumu pieņēmuši, un tagad astotais punkts. Tālāk veicināšanas informācijas pasākuma attiecībā uz lauksaimniecības ražojumiem stratēģija eh, Eiropas garšu popularizēšanai. Mēs eh, tagad varam balsot par šo iniciatīvu. 105 grozījumi ir. Es gribēju kolēģiem atgādināt, ka mums eh, ir jāpieņem likumdošanas priekšlikums par šo pašu jautājumu līdz 2012. gada beigām. Žozei, vai tu gribēji ko piemetināt? Nē? Labi, tad sākam balsot. Iniciamo dall'emendamento 35. Patrona. 35. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 36. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 37. Nē, tas atkrīt. 37. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 37. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. 27 balsoja par, 13 pret pieņēmts. 38. par, pret, atturas, pieņemts. 41. kas par, pret, atturas, pieņemts. 42. par, pret atturas pieņemts. 39. par. Nē, tomēr par to nav jābalso. Priekš, priekšsēdētājs kļūdās. 43. kas par? Pret atturas pieņemts. 44. par. Pret atturas pieņemts. 45. par pret atturas pieņemts. 47 par pret atturas pieņemts. 48. kas par 48. kas ir pret atturas pieņemts. Vairāk grozījumi atkrīt, jo pieņēmām 48. 53. kas ir par pret atturas pieņemts. 54. kas par pret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 atturas pieņemts. 61. Skan balsis no zāles, bet, diemžēl, bez mikrofona. Tie ir uh, viena referenta grozījumi, vai mēs varam balsot varbūt par tiem visiem kopā? Mm, tātad par visiem pat Rau Neves skundzes grozījumiem eh, par, no 61. līdz 73. varbūt varam balsot par tiem visiem kopā. Vai kāds iebilst? Mums taču ir jādarbojas ātrāk. Tātad 61. kas par pret atturas pieņemts, 62. par pret atturas pieņemts, 63. kas par pret atturas pieņemts, 64. par pret atturas pieņemts, 65. par pret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 71. par pret atturas pieņemts. 73. par pret atturas. 73. atkārtojumi. Kas par? Pret. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 73. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 18 par, 19 pret. Labi, ka pārbaudījām. Tātad noraidīts. 72. Kas par? Pret atturas pieņemts. 74. par. Jūs gribat nobalsot elektroniski par 72. Labi, sākam balsot elektroniski par 72. Votazione. 72. Elektroniskais balsojums par 72. ir mm, viena lieka balss no ETP eh, e grupas, kuram īsti vajadzēja balsot. Jums vajadzēja vienoties. Beidzam balsot. 20 par, 20 pret, noraidīts. Ja ir um, vienāds balsu skaits par un pret, tad ir noraidīts, saka priekšsēdētājs. Lūdzu. Es gribu teikt ka nebija vienas liekas balss no ETP grupas, vienkārši te bija sajukums. Mēs uh, cēlām roku un tad bija jābalso pēkšņi elektroniski. Mai avuto dubbi, ci sono sempre stati molti. Mēs taču e, redzējām, ka kolēģi te balso savādāk, un ja mēs nebijām pārliecināti par rezultātu, tad likām balsot elektroniski. Tagad 74. Vai, saka priekšsēdētājs, ja 70. Tātad šis atkrīt. 75. Kas pār? Pret? Atturas? Pieņemts. 75. ir pieņemts. 76. kas par? Par. Pret. Atturas noraidīts. 77. kurš par? Pret. Atturas. Varbūt pārbaudīsim. Es atvainojos, bet nevaru saprast, kāds ir iznākums. Sākam balsot elektroniski par 77. grozījumu. Votato tutti? Vai visi ir paspējuši nobalsot? Tutti. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 78. grozījums. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 80. grozījums. Kas par? Pret atturas pieņemts. 81. kas par pret atturas kolēģi. 81. kas par pret šķiet, ka ir uh, pieņemts, tā man saka vicepriekšsēdētājs, bet nobalsosim elektroniski. Sākam balsot elektroniski par 81. Emendamento 81 di Papa Stankos. Votato tutti? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. 82. Kas par? Pret atturas pieņemts. 83. Kas par? pret atturas pieņemts. 85. kas par pret atturas pieņemts. 84. kas par pret atturas pieņemts. 86. par pret atturas pieņemts. 87. par pret atturas pieņemts. 88. kas par pret atturas pieņemts Man šķiet, ka ir noraidīts, bet nu balsosim elektroniski drošības labad. Sākam balsot par 88. grozījumu. Pat Rau nevešu iesniegus. Ci siamo? Chiusa la votazione. Beidzam balsot. 23 par 17 pret pieņēmts. 89. kas par? Pret atturas pieņemts. 90. atkrīt. 93. Kas par? Kas par? Pret? Izskatās, ka pieņemts, bet varam nobalsot elektroniski, lai būtu pavisam droši. Sākam balsot par 93. Beidzam balsot. Pieņemts. 94. Kas par? pret atturas pieņemts. Pieņemts, pieņemts ar lielu balsu pārsvaru. 95. 96. Kas par? Pret? Atturas. Man izstāsta, ka norādīts, bet vai tiešām vajadzētu pārbaudīt? Labi, sākam balsot par 95. 96. elektroniski. Sākam balsot. Votato tutti? Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 97. kas par? Pret. Noraidīts. 98. atkrīt. 99. kas par? Pret. Atturas pieņemts. 100. kas par?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 Tagad sākos ievilkumi. Numur viens, kas par pret atturas pieņemts. Otrais, kas par pret atturas pieņemts. Tagad apsvērumi. Numur 3. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Ceturtais par? Pret. Pret. Noraidīts. Piektais. Kas par?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 pret atturas pieņemts. 11. par pret atturas pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 11. Sākam balsot. 11. Votazione aperta. Beidzam balsot. Ed è approvato. Andiamo avanti. 12. 12. Chi è a favore?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 atturas noraidīts. 19. 19. atkrīt. 20. par pret atturas pieņemts. 23. kas par pret atturas pieņemts. 24. kas par pret atturas pieņemts. 25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 Par 31. jābalso. Kas par? Pret atturas pieņemts. 33. par, pret atturas pieņemts. 34. par, pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par visu rezolūcijas priekšlikumu grozītā versijā. Sākam balsot, kas par? Pret. Bene. E astenuti, ci sono astenuti. Atturas. Žuzebovē, jūsu rezultāti ir pieņemti. Apsveicu jūs. Novē. Tagad devītais darba kārtības punkts. Uzskaitas noteikumi un rīcības plāni attiecībā uz siltumnīca efekta gāzu emisijām un piesaisti kas rodas darbībās, kuras saistīts ar zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un meža saimniecību. Autore ir Žulija Girlinga, viņa arī atrodas zālē. Tagad mēs balsojam par Žulijas atzinumu par komisijas priekšlikumu attiecībā uz uzskaiti. Ir iesniegti vairāki grozījumi. Mm, Gerlings kundze kāds 30 pat ir sagatavojis un vēl 50 grozījums sagatavojuši citi kolēģi. Saskaņā ar jaunajiem grozījumiem ir paredzēts, lai šie uzskaits noteikumi nebūtu obligāti, bet lai tos varētu izmantot brīvprātīgā veidā. Un siltumnīca efektu radošie, radošās gāzes arī šeit ir jāiekļauj. Džulija, vai tu gribēji kaut ko pateikt? Nē, tad varam uzreiz ķerties pie balsošanas. Arī ceļot roku. Piektais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 38. kas par Tas atkrīt. 39. Kas par? Pret. Nu, balsosim elektroniski par 39. sākam balsot. 139. Votato tutti? Chiusa la votazione. Vai viss nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 41. kas par pret atturas pieņemts. 8. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 9. kas par pret atturas pieņemts. 42. pār pret atturas pieņemts. 43. kurš par pret atturas pieņemts. 44. kas par pret atturas pieņemts. Pārbaudīt. Labi, sākam balsot elektroniski par 44. Delange un Gines ir autors. Lūdzu, sākam balsot. Aperta la votazione, chiusa la votazione. Beidzam balsot. Pieņemts. Arī bija atkal viena lieka balss no ETP grupas. 46. Kas par? Kas par? Pret? Atturas pieņemts. 48. un 49. par abiem kopā. Kas ir par? Pret? atturas noraidīti. 50. Vienu maz mirklīti. Sì. Emendamento 50, chi a favore? 50. Kas pār? Pret? Atturas? Pieņemts. Andiamo avanti. Chi a favore? Emendamento 1. 11. Kas par?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 Vajadzēs pārbaudīt elektroniski, sākam balsīt, balsot par 15. grozījumu. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu balsu pārsvaru. 17. kas par, pret atturas pieņemts. Piecdesmit otrais, kas par, pret atturas pieņemts. Septiņpadsmitais, kas par? Pret? Pieņemts. 18. un 53. vienādi grozījumi, kas par, pret, atturas, pieņemti.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 pret atturas pieņemts. 57. kas par pret atturas noraidīts. 58. kas par pret pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 58. grozījumu. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Pieņemts. 59. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 60. Maginese de Lange. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 61. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 62. Kas par? Pret pret, atturas, pieņemts. 23. kas par, pret, pieņemts. 24. kas par, pret, atturas, pieņemts. 25. 25. kurš ir par, pret, pieņemts. Vai vajadzētu pārbaudīt elektroniski? 25. ir pieņemts. Un, ja tas ir pieņemts, tad vairāki grozījumi atkrīt. Tad mums jābalso par 30. grozījumu. Tas ir apsvērums 30. kas par pret 30. grozījums, kurš pār atkārtojam? Pret. Pieņemts. Pirmais grozījums. Tas atkrīt, jo pieņemam 30. saka priekšsēdētājs. 31. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 32. par pret atturas at, noraidīts. 35. Ah, Andiamo al 35. 35. 35. Kas par? Pret atturas pieņemts. 36. Noraidīts. Eh, no, no, no, allora emendamento 2, rapporteur. Nē, par 34 nav jābalso. Otrais, kas par pret? Eh no, ci sono delle differenze. Bisogna che facciamo un check all'emendamento 2, al considerando 2 del rapporteur. Varbūt nobalsosim elektroniski par otro grozījumu. Sākam balsot. Votazione elettronica sull'emendamento 2. Elektronisks balsojums par otro grozījumu. Numur 2. Beidzam balsot. Pieņemts. Ok, eh, poi andiamo al 37. Ah, fine, ok. Tagad balsosim par visu grozīto atzinumu kopumā. Kurš pret? Tikai kurš ir pret? Kurš atturas? Izcili pieņemts. Sveicu mūsu referentu. Oh. Ragazzi, qui abbiamo il punto 10 all'ordine del giorno. Modi... Desmitais darba kārtības punkts. Padomas lēmuma 2008 šķērsvītra 971 grozīšana. Nolūkā nu, paplašināt tā darbības jomu, iekļaujot tajā meža reproduktīvo materiālu, kas pieskaitāms kategorijai uzlabots, un atjaunināt to iestāžu nosaukums, kas atbildīgs par ražošanas apstiprināšanu un kontroli. Kolēģi, tas ir ārkārtīgi tehnisks jautājums un pateicoties vienkāršotai procedūrai, mēs varētu uz uh, priekšu virzīties ātrāk. Vai kāds vēlētos izteikties par desmito darba kārtības punktu? Nē. Labi, tad varam strādāt saskaņā ar vienkāršoto procedūru. Paldies kolēģiem! Diši. All'ordine del giorno. 11. darba kārtības punkts. Uz to attiecas tas pats padomas lēmuma 2003 šķērsvītra 17 piemērošanas termiņu pagarināšanu un trešo valstu un par ražojumu apstiprināšanu un kontroli atbildīgo institūciju nosaukumu atjaunināšanu. Dunque, discuteremo ora di questo progetto di relazione sulla proposta. Tagad mēs apspriedīsim šo ziņojumu priekšlikumu par Eiropas parlamenta lēmumu. Šajā lēmumā bija iekļauts saraksts trešām valstīm sēklu un augu importēšanai jaunā lēmuma stāša, spēkā stāšanās uh, datums ir ļoti steidzams, lai nodrošinātu pietiekošu sēklu krājumus Eiropas saimnības tirgumu. Diemžēl mēs nevaram izmantot vienkāršoto procedūru, tā kā mēs to darījām desmitā darba kārtības punkta gadījumā. Un iemesls ir tāds, ka Eiropas komisija nav pielāgojusi veco komitoloģijas procedūru jaunajiem uh, īstenošanas aktiem. Līdz ar to tiek god tikai divu grozījumu attiecībā uz komitoloģijas procedūru. Sazinoties ar juridiskiem dienestiem trijās institūcijās, es uh, juridiskās formas labad iesniegšu vēl vienu grozījumu. Tātad uh, ir jāpaskaidro divu grozījumu diviem. Uh, apsvērumiem. Pānti par veco komitoloģiju ir jāceļ, jo tie ir pretstatā jaunajiem, eh, jaunajiem pilnvarām, kas parlamentam piekrīt saskaņā ar Lisabons līgumu. Citādi es ierosinu atbalstīt šo komisijas priekšlikumu tai pašreizējā formā, jo šis jautājums ir steidzams. Tātad mēs pieņemam priekšlikumu, bet jāgro šie divi punkti, kam ir saikne ar deleģējošajām un īstenošanas uh, pilnvarām. Ja neviens izteikties nevēlas vai iebilstu, tad varbūt mēs tieši šādi varētu rīkoties. Šķiet, ka neviens nevēlas izteikties. Vai komisijas pārstāvs vēlētos izteikties? Nē, labi. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 19. septembris, tātad rīt pulksten 12. pusdienas laikā. Neviens šiet nevēlas izteikties par šo jautājumu, tātad es jums sacīju, ka termiņš ir rītdien, ja grozījumi nav, tātad eh, strādāsim tā, kā es ierosināju. Līdz ar to pārējām pie 12. darba kārtības punkta. Atbalsts lauka attīstībai no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Vakar eh, mums bija diskusijas par eh, tīru kopīgu organizāciju, tagad mums ir otrais kapus šantušs ziņojums par KLP reformu. Man jāsaka, šai gadienā bija pār par diviem tūkstošiem grozījumu kaut arī debates, ko noturējām par šo punktu, bija mazāk strīdīgas nekā par citiem punktiem šai pakotnē. Mēs saņēmām milzīgi daudz grozījumu došu vārdu Kaplu Šantušu kungam. Augst, eh, gribu sveikt mūsu vidū Pleiba kungu no attiecīgā ģenerālo, ģenerāla direktorāta Kaplu Šantus kungs. Lūdzu, vārds jums. Muito obrigado, presidente. Lielas paldies, priekšsādātāji. Mēs visi zinām, šis regulas priekšlikums ir e, daudz mazāk strīdīgs nekā regula par tiešajiem maksājumiem. Daudzos gadījumos man ir bijusi iespēja pateikties komisijai par tās, e, manā skatījumā, lielisko priekšlikumu. Nu, katrā ziņā tas uzskatāms par labu pamatu mūsu darbam. Tas, protams, nenozīmē, ka es nevēlētos nākt klajā ar daudziem grozījumiem, kā mēs darījām un kā jau te izskanēja. Kolēģi ir iesnieguši pāri par diviem tūkstošiem grozījumu. Daudzi no tiem uzskatāmi par papildinājumiem, kur manā skatījumā ir pozitīvi vērtējami. Es domāju, ka daudz šie grozījumi ir pieņemami kompromisi ietvarā, kur sagatavosim. Uh, Es saprotu, ka daudz vēl ar vienu analizē šo priekšlikumu. Es vēl ar vienu katru no šiem priekšlikumiem detalizētu skatu, un tagad var sacīt, ka apmēram puse no priekšlikumiem attiecībā uz eh, individuāliem mērījumiem, uz šo sadaļu. Man šķiet, ka tieši ar to mums būtu jāsāk savu darbs. Būtu jāizmanto šī iespēja tāpat kā mēs to darījām tiešo maksājumu direktīvas gadījumā, noteikt mūsu metodi. Es domāju, ka mūsu darbs pie šī temata varētu būt līdzīgs, kā mēs strādājam pie citas regulas. Mēs esam tiešo uh, maksājumu regulē izvēlējušies četrus tematus. Mēs vadījām debats pāri par trimā stundām ļoti konstruktīvā gaisotnē. Un tagad mēs varam pāriet pie kompromisa grozījuma. Es ierosinātu izmantot šo pašu darba metodi attiecībā uz šo regulu. Es uh, tiešām vēlos uzklausīt jūsu ierosinājums, pie kādiem tematiem mēs varētu sākt savu darbu. Es ierosinātu, mēs varētu sākt ar individuālajiem mērījumiem vai pasākumiem drīzāk. Uh, Tātad 15, eh, 15 eh, līdz 40 šīs eh, sadaļas. Mēs nemeņām, protams, nemēģināsim visu atrisināt vienā sanāksmē. Mums te ir zināšana pārnes kvalitātes sistēmas, investīcijas. Tas viss šeit tiek skars. Te ir arī produktīvas kapacitātes izveide dabas katastrofas gadījumā šādu pasākumu investīcijas eh, mēja apmežošanai, investīcijas eh, lauksaimniecības vīdes pasākumiem, te ir eh, Natura 2000, bioloģiskā lauksaimniecība, uh, īpašo uh, dabas ierobežojumu zonu noteikšanu, nu, tā tālāk ir milzīgi daudz tēmatu. Tas atbilst apmēram 1030 grozīm, apmēram puse no visiem iesniegtiem grozījumiem. Šo piekdienu noturēsim sanāksmi par tehniskāks dabas jautājumiem. Es nākšu klajā ar darba kārtību šai pirmajai darba sanāksmē. Šī sanāksme būs 26. septembrī. Mans priekšlikums būtu šāds. Sāksim ar šo sādaļu no 15. panta. Un tad mm, mēs redzēsim, cik tālu tiksim mūsu rīcībā esošā laika ietvaros. Un tā tad raugoties grozīmā visumā var sacīt, ka Eiropas tautas partija atklājā ar vislielāko grozījumu skaits 686 grozījumu mana grupa iesniedz pār pa 400 grozījumiem. Tā, tad mums te ir daudz apspriežamā materiāla. Taču es nedomāju, ka šī sanāksme ir ideālā iespēja izskatīt detalizētā veidā visus šos grozījumus, īpaši mm, tos grozījumus, kurus es pats vēl detalizēti neesmu izskatījis. Es domāju, šodien mēs varētu darīt šādi, rast mūsu darba metodi, tāds mans priekšlikums, un es gatavs uzklausīt jūsu priekšlikums. Protams, vēlreiz vēlos pateikties komisiju un pavisam skaidri sacīt, esmu gatavs strādāt ar katru ikvienu no jums, lai rastu vislabāko iespējamo kompromisu un uh, izveidot vislabāk iespējamo nākotni mūsu lauksemniekiem un pasaulē vispār. Paldies! Lielas paldies, saka priekšstādātājs. Paldies, Luiši! Tā, kā jau mēs parasti darām, došu tagad vārdu ēnu referentiem, un pēc tam uzklausīsim citus komitejas locekļus, kas vēlēsies izteikties. Tā tad vispirms vārds Kosingers kundzē. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī referentam. Viņš jau ir paveicis daudz darba, un mūsu sadarbība norisinājās patiešām ļoti labā gaisotnē. Mums eh, visu laiku bija domu un viedokļu apmaiņa, un tā bija patiesi ļoti konstruktīva. Ņemot vērā to, cik daudz grozījumu tika iesniegti, tas nebija patiešām pats vieglākais darbiņš. Iepazīstoties ar grozījumiem, Eh, rodas uh, iespējas, uh, ka te ir uzrakstīta tāda kā vēstulīta Ziemassvētku vecītim, kādas dāvanas mēs gribam saņemt, ņemot vērā arī uh, mērķa grupas un to konstatāciju. Tas bija sarežģīts darbs un varētu šķist ka pilnīgi viss uh, ir jāfinansē lauku reģionos un ka ir jābūt ļoti daudziem veicināšanas pasākumiem, bet mums pirmām kārtām ir jākonstatē, kā varētu izmantot uh, eh, lauksaim, lauku attīstības fonda līdzekļus un kuriem tad īsti būtu tiesības no tiem gūt labumus. Tātad mums vajadzētu koncentrēties uz galvenajām mērķa grupām, nevis uh, mēģināt aptvert pilnīgi visu diapazonu. Man ir bijusi arī, bijušas arī sarunas ar interesantiem, interesētajām pusēm, un e, tādā veidā mēs varējām labāk konstatēt, kuram tad šie līdzekļi ir nepieciešami visvairāk. Manuprāt, sešas prioritātes, kas ir uh, sastādītas, un, protams, jādomā arī par grozījumiem. Uh, Eh, sešas prioritātes eh, ir pārdomāts labi, elastība ir saglabāta un neskatoties uz to, mēs varam strādāt tālāk, darīt to ļoti konkrēti un uh, veicināt lauku attīstību. Protams, ir jāveicina arī investīcijas dažādās ekoloģiskajās programmās, ir jānosaka prioritātes un uh, Ja mēs runājam par uh, dažādām uh, organizācijām un asociācijām, ir iesniegti ļoti veiksmīgi grozījumi, ko mēs noteikti varēsim atbalstīt. Paldies, un es ceru, ka arī nākotnē varēsim sadarboties tikpat veiksmīgi. Grazie, Elisabete. Paldies, Elisabete. Priekšsēdētāja vietnieks, eh, vietnieks balsams, kundze lūdzu. Paldies! Um, liels paldies arī komisijai un īpaši Kapalušu Santašu kungam. Esmu izlasījis visu 2300 grozījumus un uh, mana reakcija ir tāda, ak, Dievs, atgriezīsimies pie pamat dokumenta. Taču, protams, mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai rastu pamatprincipus, lai tos noteiktu, kādi jautājumi mums ir vissvarīgākie, kas mums ir jāmēģina dabūt gatavas pēc iespējas vairākus priekšlikumus, lai mēs, kas atbilst šiem principiem. Es pastāstīšu, kas manā skatījumā ir vissvarīgākais princips lauka attīstības politikas jomā. Mums ir jāsaprot, ja mēs vēlamies izveidot funkcionālu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozari, tāda nozara, kas labi darbojas, tad mums jāpatur prātā arī tie ciemati, kas ir vis tālāk prom, eh, arī mēži augstu kalnos, ziemeļo, tālu ziemeļos un dienvidos. Mums jānodrošina, ka ir lauksaimniecības nozara, kas labi darbojas. Tas ir vienīgais veids, kā nodrošināt tādu labu laimīgu dzīvi laukos. Mums jānodrošina, ka mēs atbalstām mazus uzņēmumus, kas sniedz darba vietas mazos ciematos. Līdztekus tam mums ir jānodrošina sociālā un kultūras dzīve laukos. Mums tas ir nepieciešams, lai lauksaimnieku un viņa, viņa ģimenes varētu izdzīvot. Šī iemesla dēļ man ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka pastāv struktūra, infrastruktūra lauka apvidos, lai tur būtu zināšanas, zināšana attīstība, zināšana pārnese. Šie aspekti ir ārkārtīgi svarīgi. Runājot par detaļām, tad es saku, paskatīsimies uz mazmēroga aktivitātēm Lauksaimniecība jau pēc eh, savas dabas ir maza apjoma nozare. Patiesībā nav nekādas milzīgas lauku saimniecības, tāda kā uzņēma paturēsim to prātā. Vēl mums arī jāskatās uz meža saimniecību. Es zinu, ka cilvēki ir pozitīvi noskaņoti attiecībā uz meža saimniecību, taču lūdzu paturiet prātā ziemeļu mežus. Uh, Mums jānodrošina, ka nav šīs milzīgās Eiropas Savien... milzīga Eiropas Savienības uzņēmuma. Mums jānodrošina maksimālais slieksnis, ko nedrīkst pārkāpt. Lielākie uzņēmumi Eiropas mežtēmniecībā ir tieši ziemeļos. Es nedomāju, ka mums vajadzētu pieļaut, ka milzīgi uzņēmumi nodarbojas ar mūsu mežiem. Līdz ar to mēs varētu runāt par ideālo lielumu, kas ir vissvarīgākie faktori faktori ilgspējīgai dzīvē laukos. Paldies. Paldies priekšsēdētāju vietnieci, Balsons kundzei. Tagad vēlos dot vārdu Šmita kungam, taču vēlos arī šeit sveikt draugus no Vācijas ziemeļiem. Viņa pārstāv aktīvo reģionu asociāciju. Paldies, ka esat mūsu viesi. Gribu arī sacīt, ka 6.30 šovakar būs izstāde. Uh, par lauka attīstības programmām Vācijas reģionos. Un tagad dodu vārdu Šmita kungam un tad Jēglis kundzei. Paldies, priekšstādātē. Es arī no savas puses gribu sveikt referentu par viņa milzīgo darbu. Mums bija ļoti viegli vadīt sarunas par galvenajiem diskutējumiem punktiem Es atbalstu uh, priekšsēdētāju vietnieci, kas uh, pauž savu izbrīnu par tik milzīgajiem, tik daudzajiem grozījumiem. Mēs esam iesnieguši tikai 120 grozījumus, tātad mēs skaidri apzinām, kādas ir mūsu prioritātes. Es saprotu, ka uh, mēs esam tikai tāda maza grupa, nevaram visu dabūt, ko mēs gribam. Uh, taču man pārsteidza atšķirīgā filozofija šajā ziņā. Man šķiet, ka ir ļoti svarīgi, kā saka Pausiens kundze, mums jāapzinās, ko mēs gribam panākt ar savu lauku attīstības um, lauka attīstību, un pēdējos divā pusgadus eh, esmu mm, diezgan nožēlēm pavadījis lauka attīstības komitē. Mums jāsaprot, kāds ir, kāda ir reģionāla attīstība lauka apvidos, kādu mēs to gribam, jo ņemot vēro, vērā ierobežoto budžetu, mums šis temats nebūtu jāpārvērš par tādu kā trojas zirgu. Mēs nerīkstam pieļaut, ka reģionālā komiteja mm, skar mūsu budžetu Mums ir skaidri jāapzinās par to, ka eh, jāapzinās, ka lauku attīstībai ir jānodrošina pārtiks ražošana un ilgspējīga dzīve laukos. Tagad nāc gatavs eh, sākt eh, debats pēc būtības par grozījumiem. Mēs gribam 60% Natura 2000 dzīvnieku labturībai, tas viss attiecis uz 959. grozījumu korporatīvās aktivitātes. Te arī varētu dabūt vēl papildus 10 punktus uh, līdzfinansējumā. Te ir runa par 542. grozījumu. Un arī runājot par m, mm, uh, valsts resursiem, mēs saprotam, ka tam tā, tiem ne, nav nekā darīšana lauku attīstības um, ziņā. Mm, uh, Eh, lauksaimnieki nedrīkst izmantot valsts naudu, eh, spekulējot ar to. Viņam vienkārši ir jāveicina ražošana. Un runājot par um, eh, padomdevēju pakalpojumiem, mēs uzskatām, ka ir svarīgi tos paplašināt. Tas attiec uh, 729. 730 ceturto un citiem groziem te ir runa par eh, jauno um, enerģiju, par eh, kapacitātes veicināšanu, par pieju mm, finansējumam no šī fonda. Ir tātad ir daudzas lietas, eh, ko mēs varētu īstenot, lai lauksaimnieki veiksmīgāk izmantot savus uh, iespējamos finansējumus. Mēs arī gribam uh, svītrot schēmu 20. grozījumā, Tas ir 940. grozījums. Jo patiesībā tas tikai pauž neusticēšanos lauksemniecības nozarē. Un tad vēl referents uh, aicināja izteikties par darba metodu. Esmu gandarīts par to, kā esam strādājuši līdz šim. Mēs uzskatām, ka jāpatur diezgan liela laika atstarpe starp ēnu referentu un personāla sanāksmēm es gribētu uzsvērt eh, referenta priekšlikumu, ka mums ir jākoncentrējas uz 15. līdz 40. pantiem, jo mēs eh, vispirms mums ir jākonstatē savas eh, prioritātes un pēc tam tikai varam runāt par budžetu. Un tad es arī aicinātu, lai būtu jau iepriekš sagatavoti teksti pirms sanāksmes, lai mēs jau skaidrs zinātu, par ko mēs runājam. Es domāju, ka ķermeņa valoda ir diezgan skaidra, Mēs zinām, kādā virzienā mēs ejam, tad mēs visi vēlamies eh, panākt pēc iespējas vairāk kompromisu un kur ir tie jautājumi, par kuriem vēl ir jābalso. Nu, tad nekautrēsimies to tā arī darīt. Katrā ziņā esmu gatavs vēl turpmāk ar jums sadarboties. Lielas paldies! Paldies, turpina priekšsādātājs. Un tagad vārds Skotā kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Gribu izmantot šo iespēju pateikties Kapulašu Santušu kungam par viņu iztenoto darbu. Lauku attīstība mm, ir eh, KLP eh, sirds, un tāpēc pasākumu šīs politikas iespēja ietvaros tiem jābūt tādiem, kas risina eh, problēmas, ar kurām cilvēks saskaras. Mums ir jābūt piesardzīgiem eh, dažu piedāvājumu gadījumā, taču vairumā atbalsta referents sacīto. Es domāju, ir svarīgi izveidot garantijas fondu, kas aizdod jauns, jauniem lauksaimniekiem Eiropas Savienībā. Es domāju, ka šie pasākumi palīdzēs vairot jauno lauksaimnieku skaitu, un es ceru, ka tie arī motivēs jauns cilvēkus, kas domā par lauksaimniecības eh, darbu sākšanu Es domāju, ka tie, kas jau ir iesaistījušies šajā darbā, saskars ar daudzām grūtībām, nevar iegūt finansējumu. Es domāju, ņemot prātā šo vispārējo mm, pieejas izmaiņu, mums jādomā par potenciāliem, par pozitīvajām izmaiņām, kā nodrošināt šo Eh, to praksē. Mums ir jānodrošina katrs instruments, lai jauni cilvēki varētu sākt uh, darbu šajā būtiskajā nozarē. Paldies! Paldies, Čankārlo, saka priekšsēdētājs. Līdz ar to ēnu referentu izteikšanās ir beigusies. Tagad Ieglis kundzei vārds un tad Antēna kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Gribu arī sirsnīgi pateikties referentam par veikto darbu un, protams, viņam vēl ir šis un tas jāpaveic. Un sarunas, kas mums norisinājās, arī bija ārkārtīgi auglīgas. Priekšsēdētāja kungs, varbūt es tā pietiekam uzmanīgi neklausījos, bet es neesmu dzirdējusi, ko teiktu liberāļu ēnu referents vai koordinators. Es patiešām ļoti gribētu zināt, kas viņiem ir sakāms. Ā, Polsens kundze, vai, vai atvainojos, tad uh, patiešām es pietiekam uzmanīgi neklausījos. Runājot par ziņojumu saturu, domāju, ka izvēlētā procedūra ir veiksmīga, un tas ir tikai normāli, ka ir iesniegts tik liels grozījums skaits, un tautas partijas grupā ir daudz deputātu, un tas ir tikai loģiski, ka viņi ir iesnieguši vairāk procentuāli vairāk grozījumu nekā pārējie deputāti no pārējiem politiskajām grupām. Uh, Un mums ir jāvienojas par tiem jautājumiem, kas ir svarīgi visām politiskajām grupām, un tādā veidā mēs varēsim sagatavot labu ziņojumu. Mums, protams, vajadzētu parūpēties par to, lai lauku reģioni varētu zelt un plaukt, un Eiropas Savienībai tas ir ļoti būtiski. Ir jāņem vērā arī tā sauktie sarežģītie reģioni, savā eh, federālajā pavalstī esmu dzirdējusi dažādas sūdzības un jāņem vērā, ka nauda ir domāta nevis eh, pilsētvidei, bet tieši lauku reģioniem. Ir jāparūpējas, lai eh, pilsētās būtu problēmas tiktu risināts citiem līdzekļiem, nevis nauda tiktu atņemta lauku reģioniem. Es gribēju pateikt, ka uh, jārunā arī par sieviešu lomu šajos reģionos, jo lauku reģioni bez sieviešu klātbūtnes ir uh, nolēmti iznīcībai. Tādēļ mums ir jāņem vērā pilnīgi visas sabiedrības grupas, eh, runājot par lauku reģionu attīstību, un jāparūpējas par to, lai it sevišķi tādos eh, mazāk attīstītajos reģionos eh, ienāktu kāda dzīvība un tur varētu notikt attīstība. Esmu pateicīga gan referentam, gan ēdreferentiem. Paldies! Molto bene, grazie, Elisa. Liels paldies, Elizabete, saka priekšsēdētāji. Dantēna kungs. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos īsi saistībā ar manu ziņojumu. Te daudz tiek runāts par uh, otro pīlāru un zaļināšanu, zaļinošu, zaļināšanu, kas tiek attēlot uz, a, um, attiecināt uz atsevišķiem saimniecībām, bet es gribētu vērst uzmanības dažiem pētījumiem, kas tagad pamazām pamādās. Tie liecina par to, ka pēdējo 15 gadā, lauksaim, pēdējo 15 gadu laikā lauksaimniecības nozarē globāli tika sniegts pārāk maz finansējums, un tas skaidro, kāpēc tādā vai citā nozarē ir uh, par, ma par maz produktivitāti. Tas attiec gan uz pētēm, gan uz investīcijām visā šai nozari. Un tad vēl ir vesela virkni lieta, kas atkarības, atkarīgas no klimata izmaiņām. Kā mēs risināsim šo uh, ūdens problēmu vai. Uh, nokrišņu mainīgumu problēmu. Tas mums varbūt nav gluži jāskata uh, mūsu komitē, taču zaļināšanas jautājums Eiropas kontekstā gan mums ir svarīgs. Nākotnē par to jādomā. Paldies. Paldies, Brita Rēmersku. E, Un tad Mārtiņš Hoislings, paldies. E, sākumā gribēju pateikties referentam e, par paveikto darbu Domāju, ka varbūt ne viss uh, mums ir paprātām, bet uh, katrā ziņā viss komiteja līdzdarbojās pie ziņojuma tapšanas. Ir jāparūpējas, lai fonda līdzekļi varētu palīdzēt uh, labāk saliedēt lauksaimniekus un citus cilvēkus, kas dzīvo uh, Uh, lauku reģionos, un uh, nav nekādas jēgas, ja mēs investējam līdzekļus, bet daudz cilvēku bēg prom no laukiem, jo neredz tur nekādas perspektīvas, kā teica Polsens kundze. Mums ir jāparūpēs arī par citu projektu īstenošanu, nevis tikai par lauksaimniecības projektiem, lai lauku reģionu būtu pievilcīgi dzīvošanai, jo savādāk uh, būs tā, ka lauku uzņēmums nepārņems, piemēram, zemnieku nākamās paudzes, zemnieku bērni, jo viņi nesaredzēs tur nekādas nekādas perspektīvas, viņi vienkārši beigs prom uz pilsētu. Protams, eh, ekonomikas krīze joprojām eh, ir visur esoša, eh, tās klātbūtne ir jūtama, tādēļ ir jāparūpējas par līdzfinansējumu piesaistīšanu. Varētu tur domāt arī par privāto līdzfinansējumu. Uh, Ir daudzi reģioni, kuros ir grūti atrast eh, līdzfinansējumu no valsts līdzekļiem, un tādēļ jāparūpēs, lai nauda nonāk tieši tajos reģionos, kuriem tā ir nepieciešama visakūtāk. Mums ir jāspēcina tieši vāja reģiona, lai Eiropas Savienībā būtu tāds uh, vienmērīgs labklājības līmenis. Mums ir jāizvē, jāturpina arī šī pieeja no apakšas uz augšu. Eh, esam redzējuši, ka tā patiesām ir pierādījusi savu liederīgumu. Ja eh, tiek īstenots vairākas programmas lauku reģionos, tad ir iespējams izaistīt arī vietējos iedzīvotājus, bet ja, piemēram, eh, programmas tiek tā kā uzspiestas no augšas un cilvēkiem tur nav nekāda lemšanas iespēja, tad bieži vien viņi pret to uh, spurojas un negrib tās pieņemt. Paldies! Grazie, Brita. Mārtiņa Ošlinga, e poi... Paldies, Hoislinga kungs, un pēc tam Rodustas kundze. <clears throat> Jā, badē. Paldies. Ja mēs runājam par otrā pilāra finansējumu, īstenībā jau vairākus gadus mēs eh, izmantojam minimālus līdzekļus, un ja nauda eh, tiks eh, samazināta vēl, tad tas būs visai bēdīgi. Mums vajadzētu parūpēties par to, lai būtu iespējams līdzekļus pārbīdīt no pirmā pīlāra uz otro pīlāru. Ir jāparūpējas, lai otrajā pīlārā būtu pietiekam liels finansējums, lai varētu izsmelt visas tās iespējas, kas slēpjas otrajā pīlārā. Mēs par to nerunājam pietiekam bieži, un daudzās dalību valstīs eh, tieši līdzfinansējums radīs milzīgu problēmu. Eh, komisijas piedāvātais finansējums noteikti ir nepietiekams un daudzām dalībvalstīm būs problēmas finansēt paredzētās programmas. Ja runājam par privāto līdzfinansējumu, priekšlikums eh, man šķiet uh, apsvēršanas vērts, bet nevajadzētu to uzskatīt par tādu kā burvju recepti, kas visu atrisinās. Lai nerastos tāda situācija, ka privāta persona ar privātu finansējumu palīdzību mēģinās uh, izmantot, uh, mēģinās aizstāvēt savus intereses vai finansēt tādas programmas, kas tiešā veidā nav sa saistīts ar lauku reģionu attīstību. Uh, runājot par zaļināšanu, mēs gribam, lai tā tiktu integrēta arī pirmajā pīlārā. Un, ja runājām par reģionu īpatnībām, tad nevienmēr ekoloģiskās programmas eh, spēlē pirmo violi. Un uh, mēs gribam parūpēties, lai otrajā pīlārā visās dalību valstīs tiktu piedāvāts programmas, kas varētu veicināt ekoloģisko la lauksaimniecību. Nevis tikai dažās dalību valstīs, bet visās. Tam ir jābūt galvenajam priekšnosacījumam, lai varētu piesaistīt finansējumu no fonda. Ja runājam par komisijas priekšlikumu, Šeit ir eh, runāts par līderu programmu, eh, kuras eh, potenciāls pilnībā netiek izmantots, un šī programma tiek piedāvāta vairākos reģionos, bet tā nav pietiekami labi integrēta, un tā jā, arī nav paredzēts pietiekami liels finansējums, tādēļ vajadzētu padomāt par programmu restruktūrizāciju. Mums arī ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka pirmais un otrais pīlārs ir vienlīdzīgi nevajadzētu visu laiku runāt par to, ka šīs otrais pīlārs ir tāds kā pirmā pīlāra nabaga radinieks, kas vienmēr ir apdalīts. Nē, abiem pīlāriem jābūt vienlīdzīgiem. Mēs varētu runāt par labu programmu īstenošanu abos pīlāros. Mums ir jāsaprot, kur tad slēpjas šis nākotnes attīstības potenciāls. Paldies! Paldies! Grācie, Mārtiņ! Paldies, Mārtiņ! Ulrika Rodustu lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Protams, izskanēja daudz vērtīgu domu, un man nevajadzētu visu to tagad atkārtot, bet es gribēju pateikties Lušam Kapolosam Santosam par veikto darbu. Viņš ir pamatīgi pastrādājis, un darba grupā mēs esam jau diskutējuši par šo ziņojumu mēnešu garumā. Šeit ir patiešām veiksmīgi priekšlikumi. Bet uh, diskusijās ārpus parlamenta es esmu bieži vien dzirdējusi, ka cilvēki uzskata otrais pīlārs ir uh, jāvelta tikai un vienīgi lauksaimniecībai, bet gribēju jums atgādināt, ka uh, otrais pīlārs ir veltīts gan lauksaimniecībai, gan cilvēkiem, kas dzīvo lauku reģionos, un padomāsim par to. Ja jūs domājat, ka naudas piešķiršana lauksaimniekiem ir kaut kas muļķīgs, tad tas ir patiešām aplami. Mums vajadzētu parūpēties, lai līdzekļus varētu pārnest no pirmā pīlāra uz otro pīlāru, piemēram, nosakot maksimālos griestus. Domāju, tas ir patiešām veiksmīgs priekšlikums. Vēršoties pie Hoislinga kunga, viņš teica, ka privātos līdzekļus varētu izmantot kā līdzfinansējumu Es esmu šādu priekšlikumu formulējusi vienā no saviem grozījumiem. Ir daudz dažādu fondu, asociāciju, ko var iesaistīt, no kurām var eh, piesaistīt līdzekļus, lai varētu samazināt eh, spiedienu, kas tiek veikts uz eh, vietējiem, vietējām pašpārvaldēm. Bet, protams, ir jāsaprot, ka ne jebkuru programmu varēs finansēt tādā veidā. Mēs negribam, lai, piemēram, kāda privāta persona varētu lietu gaitu pārāk spēcīgi ietekmēt. Ja mēs runājam par līderu programmu, protams, ir iespējams darīt ļoti daudz, bet eh, par to jūs varat pārliecināties paši savām acīm. Trešajā stāvā es esmu Šlēsvigas Holšteinas reģiona lauksaimniekus uzaicinājusi un eh, ir patiešām ļoti jauka izpētījuma izstāde, kas notiks trešajā stāvā. Es jūs labprāt uz to aicinu, un jūs tur varēsiet paši redzēt, ko ir iespējams izdarīt ar otrā pīlāra finansējumu. Un, protams, otrs pīlārs ir jāspēcina. Paldies! Bene, grazie, Ulrik, sensā. Lietas, paldies! Es eh, domāju, ka noteikti mēs pieņemsim jūsu aicinājumu Marija tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties kolēģim Koplasantos kungam, kā arī sekretariātam. Es gribētu arī izteikt cerību, ka mēs arī atradīsim kaut kādu pamatu kopējam kompromisam tuvākajā laikā. Es gribētu pasītrot lietas, kas svarīgas Bulgārijai. Vispirms vīdes pasākumi. Uh, kā arī minimālo procenta, obligātā minimālā procenta noteikšana. Es uzskatu, ka šim pasākumam ir jābūt kā rekomendācija, tam nav jābūt obligātam pasākumam, ja mēs liktu to kā obligātu prasību, tad tas apgrūtinātu dažādas daudzas dalībvalstis, jo visiem pasākumiem ir jābūt elastīgiem, katrai dalībvalstī ir jāspēj izvēlēties savu pasākumu saskaņā ar klimatu situāciju un citiem rādītājiem. Visiem maksājumiem ir jābūt saskaņotiem ar katras dalībvalsts īpašiem apstākļiem un ir arī jādefinē attiecīgās stratēģijas lauksaimniecības attīstībai. Katrā valstī tā stratēģija ir savādāka. Un tāpēc lūk, tāds lūgums pēc elastīguma. Otrs jautājums ir meža saimniecība. Ir ļoti daudz iespēju sūtīt pozitīvu signālu, ja mēs skaidri skaidrotu plānoto pasākumu piemērojamību. Bulgārijā sešus procentus 76%, 76 meža pieder valstī. Un tādā veidā iespēja paplašināt finansējumu avots ir diezgan ierobežota, nevienmēr ir iespējams visu nofinansēt no lauksaimniecības fonda. Mums ir jāsastrādājas ar municipalitātēm, ar privātām asociācijām bet eh, saņēmējiem ir jābūt eh, neizbēgam arī valsts struktūrā. Un ir valsts struktūras, kas nav tiešā veidā atkarīgas no valsts budžeta. Tad eh, šeit struktūras ir grūtības, ir arī administīvi šķēršļi, kas būtu jālikvidē. Paldies! Paldies, Marija! Magines kundze! Paldies priekšsēdētāji, paldies referentam. Tikai daži komentāri. Es varētu atbalstīt Atēnkungu teikto par nepietiekamām investīcijām lauksēmniecībā. Es domāju, ka tas ir dzīves fakts un tiešām mums ir jāsakārto šī situācija. Varam sākt no šī punkta. Tad ar to saistīta ideja ir par investīciju ierobežojumu. Tad eh, šeit ir ierobežojums, um, investīcijas tiek attiecināts uz saimniecībām ar noteiktu izmēru. Es nezinu, vai tas ir pareizi. Es domāju, ka šādam ierobežojumam nevajadzētu būt. Otrs vai trešais par līdzfinansējumu mūsu diskusijā. Mūsu grupa ir lūgusi atbalstīt līdzfinansējuma ideju. Uh, Es nāku no dalībvalsts, kur ir ļoti stingri e, taupības pasākumi. Mums ir noteikti saistības pret e, valūtas fondu, un tāpēc es domāju, ka mums ir jāatbalsta šī līdzfinansējuma ideja, lai dalībvalsts arī sniedz kaut kādu artavu un arī sasniegumus gūst no programmām. Tad e, tālāk nākamais jautājums par kopējo strateģisko ietvaru. Principā tas ir laba ideja, bet tomēr šis pasākums šķiet ļoti sarežģīts dalībvalstīm. Es gribētu dzirdēt arī komentārus par šo jomu, kādā veidā varētu to atrisināt un kā varētu atrisināt īstenošanas grūtības. Uh, Līdera koncepts. Es atbalstu šo konceptu jau no pašiem sākumiem, uzskatu, ka mm, vajadzētu vairāk atzīt šo mm, programmu. Un arī pieeja no apakšas uz augšu, uzskat arī ļoti labi ir, varbūt valstīs vajadzētu to vairāk integrēt, aģentūra darbībā mēs varētu varbūt padomāt par šo jautājumu. Un visbeidzot, zaļināšanas pasākumu, kas ietilps pirmajā pīlārā, mēs esam runājuši par šo jautājumu. Turpināsim arī diskusijās ar referentu. Te pirmās pīlārs ietekmē otro pīlāru. Es domāju, ka mums tas ir jāapzinās un Arī diskusijās eh, jāievēro paralēlisms, jo šeit ir tomēr saikne skaidri izteiks ar pirmo un otro pilāru. Paldies! Paldies! Sikierska kungs tālāk. Paldies! Varbūt ir pārāk vēlu atgriezties pie diskusijas, pie filozofijas diskusijas, kas iekrīt pirmajā, kas otrajā uh, pilārā. Vai otrais pilārs ir domāts vairāk attīstībai, vai saistīts ar vidi, vai arī tas ir tāds, kas atbalsta lauka attīstību vairāk? Kāpēc viss šīs lietas jāfinansē no kopējās lauksaimniecības uh, fonda. Mēs esam gatavi runāt par šo jautājumu, skaidrot, lai visiem būtu saprotams, ka šīs naudas summas netiek tiešā veidā tērēts lauksēmniecībai. Netiešā veidā, jā, bet tiešā veidā tērētie naudas līdzekļi, teiksim, videi. Uh, varbūt šie vides mm, atbalsta pasākumi neietekmē lauksaimniecības situāciju. Šeit vajadzētu nākt klajā ar dažādiem ierosinājumiem. Bet uh, apsvērumu daļā ir teikts, ka dalība valstis plāno līdz finansējuma 25 līdz 30 procentu apjomā, it īpaši programma, kas ir saistīts ar klimatu, zonēšana, augsnes pārvaldība, klimats arī pasākumi, kas ir saistīti ar tiešmaksājumiem, ekoloģiskā lauksaimniecība un citi pasākumi. Un eh, es gribētu uzdot jautājumu, vai visi šie pasākumi, vai visi šī pieeja ir obligāta vai arī brīvprātīga. Jo tālāk tekstā ir atkārtota šī pati ideja un tiek izmantot tam pavēles forma jādara un tā tālāk. Tas nozīmē, ka visas šīs aktivitātes ir obligātas un saistošas. Turklāt mums vēl ir ūdens direktīva, tur ir arī īstenošanas pasākumi, Natūra 2000 programmas un vēl citas lietas, kas ir saistītas ar vidi, ar vidas programmām. Un tas man atkal liek uzdot jautājumu vai mums ir jāraksta tas formulējot skaidrā tekstā, vai arī jāievēro subsidiaritātes princips, varbūt vajadzētu visu šīs lietas atstāt dalību valstu ziņā. Arī interesanti ir apspriest atlīmes starp pilāriem. Dažas valstis tērē līdz 40%, otrajā pilārā citas valsts tērē mazāk. Ņemsim 25% no 40%, 40 no 25 jau tā ir liela atšķirība. Tāpēc es domāju, ka otrā pilāra finansējums būtu vairāk jāpakusē uz attīstību, attīstību veicinošiem pasākumiem. Tad vēl ir kāds jautājums. Tas ir saistībā ar reģioniem. Reģioni, kas ir sasnieguši 75% no vidējā Eiropas Savienības IKP rādītāji, vidējais IKP izaugsmas temps tiek panākts ar sasniegumiem, pilsētu teritorijās, bet ir noteikts valstis, kuru lauku teritorijas ir attīstītas, bet um, principā šajā situācijā tā ir, tas ir gadījums, kad lauka teritorijas nav tik ļoti attīstīts kā pilsētu vide. Un par citām problēmām mēs runāsim vēlāk. Un vēl viens jautājums par otrā pīlāra summas apjomu. Mēs dzirdam runas, ka ja budžets tiks mazināts, tad šis samazinājums attieksies uz otro pīlāru un uz kohēzijas politiku. Bet es tomēr ceru, ka tas tā nenotiks, jo lauku attīstība ir saistīta ar kohēzijas politiku, kaut gan kohēzijas politikā pārsvarā tiek pieminēts pilsētas un ļoti maz lauka attīstība. Esmu aizvietotājs Regija komitejā, tāpēc es arī runāju par šiem reģionālas attīstības aspektiem. Ja mēs gribam noturīgu attīstību Eiropā, tad kohēzijas līdzekļi būtu jātērē arī lauka attīstībai. ja mēs gribam nodrošināt vienotas spēles noteikums starp reģioniem. Paldies! Paldies! George Lyons un tad komisijas pārstāvis. Man ir ļoti īsts komentārs. Tas īsnībā izriet no tā, ko teica Magines kundze par kopējo strateģisko ietvaru, par at atvērtu rādītāju izmantošanu. Eh, kad budžeta komiteja tikās ar revīzijas palātu pirms četriem mēnešiem, diezgan ilgi par to tika runāts. Un ir nopietnas bāžas eh, revizijas palātāji tīpaši, ka kamēr mēs spiežam komisiju izmērīt vairāk izdeju nekā mm, ienākošos resursus. Uh, Mums ir jāfokusējas uz abām sistēmām, gan ievada, gan izvade. Te ir saistīta ar revizijas, ar audita pasākumu, bet vēl mēs gribam ievies vēl jaunus rādītājus. Īstenībā ir jābūt abiem šiem faktoriem, gan sākuma, gan beigu punkts. Uh, un tas ir jāņem vērā arī reģionālās attīstības sakarā, mums ir regija budžets, arī rādītāji tur. Skotijā ir tāda pieredze, ka ļoti daudzi fondi ir tādi, ko organizācijas negrib izmantot, jo to izmantošana ir apgrūtināta. Un te atkal piedāvāt jaunus rādītājus vēl līdztekus esošajiem, te mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo rezultātā sistēma kļūst ļoti apgrūtinoša un arī naudu iegūt un tērēt ir ļoti grūti. Paldies, Džordž! Tas bija ļoti nopietns komentārs. Un tagad došu vārdu Plevas kungam, DJ Agri ģenerāldirektoram lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties un apsveikt eh, referentu kungu, Koblo Santos kungu, kā arī ēnu referentus no dažādām parlamentu komitejām. Paldies par ļoti iespaidīgo darbu, kas ir padarīts šajā tēmā, šajā jautājumā par lauko attīstības atbalstu. Komisija ir e, ievērojusi, ka parlaments ir piedāvājis ļoti daudz ļoti nopietnas grozījumus fonda darbībā. E, ļoti daudzi šie ieteikumi attiecas uz mērķiem un arī uz objektīviem rādītiem šajā politikā ir liels daudzums grozījumu, ļoti daudzie attiecas uz politiku, ir vainu ļoti liela saistība arī ar šo politiku. Uh, nevienmēr tiek atzīmēts, ka mērķi ir pareizi. Un tā, tāpēc mums ir nepieciešams strādāt kopā, lai atrastu labu līdzsvaru šajā politikā, kur ir ņemts vērā visi izaicinājumi, kas ir svarīgi lauka attīstībā dažādiem reģioniem, un kur mums ir jābūt ļoti mērķiecīgai kopīgai darbībai. Komisija atbalsta arī viedokli, ko šodien pauda, ko mēs šodien šeit dzirdējām, par to, cik svarīgs ir otrais pīlārs arī KLP politikā. Mēs esam gatavi nākt klajā ar komentāriem, esam gatavi detalizēts aprēķinus mm, dot par elementiem, eh, kas ir pievērsuši agrī komitejas deputātu uzmanību. Uh, Un mēs uzskatām, ka referenta piedāvātā darba metode ir ļoti laba, kas novedēs pie līdzsvarota laba gala rezultāta. Un esam gatavi strādāt arī pie individuāliem pasākumiem, konkrētiem normām, pantiem. 15. 14. šeit ir svarīgi. Mēs uzskatām, ka šāda pieeja ir ļoti efektīva un pragmatiska. Un šodien es gribēju pateikt īsu komentāru par tēmu, kas parādījās šajā diskusijā diezgan bieži. Es sākšu ar vidi un klimatu. Komisija piedāvāja dalību valstu reģioniem ielikt 25% kā šajā, šajā fondā kā līdzfinansējumu. Tas viss ar mērķi finansēt klimata pārmaiņu pasākums. Tagad ir ir piedāvājums 35, 40 vai 50% ap, apjomā to palielināt. Nav nepieciešams e, likt to kā tiesisku pienākumu, kā obligātu prasību. Nav vajadzīgs arī fiksēt ambiciozus procentus. Mēs, protams, gribētu padziļināt šo diskusiju. Komisija ir gatava arī sniegt paskaidrojums par savu pozīciju, ja tas būtu nepieciešams. Un vēl es gribēju e, pieminēt kādu tēmu, kas ir ļoti svarīgi šajā jautājumā. Tas ir jautājums par teritorijām ar dabiskiem ierobežojumiem. Runājot par maksājumiem tieši šādām zonām, parlaments piedāvā reformas, kas būtu jāizvērš līdz 2015. gadam. Un šeit no komisijas ir cits priekšlikums. Tāpēc mums ir jāizanalizē parlamenta pozīcija, kur ir pārredzēta dalībvalstīm uh, ņemt vērā šo priekšlikumu. Un mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikums tiek balstīts uz zinātniskām atziņām. Un ir nepieciešams šo darbu zinātnisko turpināt, kā arī izvērst darbību kolēģu pierivju formā. Lai varētu iesaistīt visas 27 dalībvalstis. Un šajā likumdošanas procesā parlamenta pozīcija arī tiks ņemta vērā. Runājot par dosie eh, sadalīšanu un tieši zonu ar dabiskiem ierobežojumiem nodalīšanu. Mēs esam gatavi nākt klajā ar jaunu likumdošanas priekšlikumu, tur būs arī jauni elementi. Un mēs baidamies, ka šis darbs vēl vairāk apgrūtinās lēmumu pieņemšanas procesu. Par līderu programmu Arī par, šodien, par šo programmu runāja daudzi šodien. Es atbalstu parlamenta deputātus, e, tie, kas e, teica, ka līderu programma ir Eiropas Savienības svarīgs instruments. Šeit tiek stimulēts arī rīcības vietējā līmenī. Lai arī Feder Es, lai arī lauksaimniecības fonda mm, fonds eh, darbojas dažādās jomās. Tikai neliels eh, procents vai 5% tiek fiksēti kā finansējums līderprogrammai. 5% eh, tas ir pēc rūpīgas analīzes jo starp dalībvalstīm ir dažādas līmeņi, tātad ir arī dažādi, dažādi līmeņi un attiecīgi arī dažāda pieeja līderu programmas īstenošanai. Tātad 5% mūsuprāt ir tāds procents, kas nekavē nevienu dalību valsti eh, no brīvas rīcības, kā arī brīvi formulēt savu pieeju līderu programmai. Vēl mums interesē no komisijas puses sniegt papildu informāciju. Bet es domāju, ka mums būs iespēja mainīties ar šo informāciju pēc padziļinātām diskusijām saskaņā ar to metodu, ko piedāvā referentu kungs. Paldies! Paldies direktoru kungam, ļoti labi. Luis, varbūt jūs gribētu vēl kaut ko teikt, kā beigu komentāru, uzklausot to, ko mēs dzirdējām šeit no visiem. Priekšsēdētāji, paldies! Ar lielu interesi es uzklausīju visu deputātu teikto. Un principā tas, ko šodien dzirdēju, tas turpina mūsu iepriekšējā mēneša diskusijas. Tas vēlreiz apliecina to, ka šis jautājums nav tikai politisks pēc savas dabas. Mēs esam ielikuši dvēseli un visu sirdi šajā jautājumā. Mēs esam centušies nodalīt lauksaimniecību un vides jautājumus no visiem pārējiem jautājumiem, kur risināšana varbūt ir tāda augstasinīgāka. Šeit mums vajadzētu ieskatīties pašos pirmsākumos mums ir jāizmanto viss, ko mēs varam izmantot, lai panāktu labu rezultātu. Es varētu piekrist visiem komentāriem, ko dzirdēju šodien, piemēram, noteikti piekrītu tēmai par privātām investīcijām. Šodienas kontekstā tas ir ļoti svarīgi, bet jautājums ir par to, kā mēs varētu uzraudzīt eh, šo eh, privāto iesaisti, kādā veidā notiks privāto investoru monitorings. Tā ir ļoti svarīga tēma, un es domāju, ka mēs varēsim arī atrast eh, labu risinājumu vai kompromisu šai problēmai. Gribētu pateikties arī komisijas pārstāvjiem par komentāriem. Šeit ir diezgan daudz būtiskas atšķirības mūsu starpā, tīpaši par teritorijām, kas ir mazāk attīstīts, par mazāk attīstītiem reģioniem. Pirms uh, nācu klajā ar saviem priekšlikumiem, es aprunājos ar ēnu referentiem. Uh, Un es konstatēju, ka ēnu referentu vidū bija diezgan liels konsens, kas ir atspoguļots arī ziņojumā. Tātad es varētu teikt, ka man pozīcija ir diezgan stingra parlamentu pozīciju paudoša pozīcija. Tātad es esmu kārtīgi aprunājies ar kolēģiem, tāpēc mēs turpināsim šīs padziļinātās diskusijas ar komisiju, lai atrastu kopīgs risinājums. Klimata pasākumi, agrivides pasākumi. Šai ziņā es piedāvāju noteikti minimālo daudzu minimālo summu. Tas atkal skar diskusiju par to, kas ir pirmajā, kas ir otrajā pīlārā. Pirmajā pīlārā ir agrovides pasākumi. Un e, ir priekšlikums uzskatīt to, ka zaļināšanas pasākums, e, kamēr otrajā pīlārā arī agri, agrovides pasākumi tiem būtu jā, tādiem prasīgākiem no vides viedokļa, salīdzinot ar to pašu gandrīz vai pirmajā pīlārā. Te vajadzētu nodrošināt saskaņu starp pirmo un otro. Vajadzētu nodrošināt vismaz minimālo finansējumu, lai tas nebūtu tikai principu deklarējums, bet arī tāds mērķis, kas ir saistīts ar atbalstu no budžeta puses. Esmu atvērts, gatavs diskutēt, esmu gatavs meklēt vislabāko risinājumu un pilnībā piekrītu Dantēna kungam idejā par to, ka mums ir ļoti milzīgi trūkumi pētījumu ziņā. Nav pētījumi, nav inovācija, nav attīstības zinātniskās un lauksaimniecības jomā, un tas ir arī problemātiski no pārtiks nodrošinājuma viedokļa, ņemot vērā tirgu. Svārstīgumu mums ir jārīkojas arī šajā jomā. Turklāt mūsu rīcībai ir jābūt ļoti ambiciozai, daudz ambiciozākai nekā līdz šim. Ir arī jānodrošina līdzekļu pārnese, lai stiprinātu otro pīlāru. Mēs redzam šeit būtisks trūkums. Par tiešmaksājumu regulu runājot, kā mēs varētu organizēt pārneses starp pīlāriem, tas arī ir jautājums. Es domāju, ka pirmajā pīlārā būtu jādod mm, finansējums otrajam pīlāram, tad, kad kādā dalība valstī ir kāda problēma, teiksim, meklējot naudas līdzekļus no otrā pīlāra attiecīgam pasākumam. Jo varētu notikt arī ārkārtas pasākumi, eh, notikumi, kur mm, kur um, ir kaut kāda problēma, kas skar tieši pirmo pīlāru, tad ir jābūt tādam mehānismam, tādā ārkārtas situācijā iegūt līdzekļus no otrā pīlāra. Tad, tad šeit tādai pārnesē ir jābūt atstrādātai. Arī manā valstī, piemēram, ir grūti ziņā pašlaik ir 50% vienā pīlārā un 50% otrā. Citās dalībvalstīs šis sadalījums nav tāds pats. Ja būtu tāds sadalījums, tad runas vest būtu daudz vieglāk. Es gribētu pateikties visiem deputātiem, kas runāja šajā debatē, ļoti konstruktīvi, labā atmosfērā. Es eh, domāju un ceru, ka mēs turpināsim darbu, kā esam iesākuši. Mēs no sākuma lemsim par eh, tematiem, kas ir apspriežami, un tad mēs koncentrēsim pretrunīgos eh, tematus un mēģināsim atrast kompromisus. Tā mēs parasti strādājam ar dažādām tēmām sarunās. Mēs eh, ceram, ka par ziņojumiem mēs varēsim balsot novembra pēdējā nedēļā. Jo Ziemassvētku periods ir īsi pirms un pēc, ir sarežģīts politiski periods. Tāpēc mums jācenšas rīkoties ātri. Luis Kabula Santos. Paldies. Paldies Lušam. Gribēju pateikties arī komisijas pārstāvim. Domāju, ka esam spēruši visai nozīmīgu soli uz priekšu. Un domāju, ka varēsim tik galā arī ar daudziem grozījumiem. Tagad 14. darba kārtības punkts. Nē, tomēr 13. Bet eh, Giovanni Lavija tagad eh, aizgāja uz budžeta komiteju, viņš teica, ka mēs šo darba kārtības punktu varētu apskatīt citkārt. Eh, tādēļ tagad ķersimies pie 14. mikrobu problemātika, mikrobu rezistences palielināšanās draudi gribēju sveikt šeit delegāciju no Apulijas, uh, Sergio Blāzī, Andrejo Baleāni, tie ir mani draugi, nu sirsnīgi sveicu jūs komitejā. Un tagad došu vārdu Martinam Hoizlingam, lai viņš mums pastāstītu par uh, antimikrobu līdzekļu uh, izmantošanu un rezistenci pret tiem. Parlamentam ir uh, jāsagatavo atzinums, um, reaģējot uz komisijas izstrādāto rīcības plānu, kas uh, dienas gaismu ieraudzīja pagājušā gada rudenī. Lūdzu, Martin, tev vārds. Jā, fotot. Paldies, priekšsēdētāji. Tā kā mēs tagad esam šo jautājumu uh, nedaudz pārlikuši darba kārtībā, tas uh, viss nedaudz maina, bet esmu gatavs par to izteikties jebkurā laikā. Uh, notiek ļoti pamatīgas diskusijas par antibiotiku izmantošanu lauksaimniecībā. Vācijā diskusijas ir ārkārtīgi dedzīgas. Un Pagājuši nedēļa bija arī publiskot raksti, cik, piemēram, antibiotiku tiek izmantots lopkopībā Vācijā. Īstenībā ir pārāk maz datu, cik daudz uh, antibiotiku tiek izmantots. Tādēļ par to mums ir jārunā un šāds informācijas trūkums ir jāizskauž. Un mēs piedāvājām uh, ka dalība valstis izmanto ļoti rūpīgu kontrolas sistēmu un apkopo attiecīgos datus. La, ja mēs runājam par Vāciju, tad e, lopkopībā tiek izmantot 1700 tonnas e, antibiotiku, un tas ir 40 reizes vairāk nekā visās e, Vācijas slimnīcās kopā ņemtās. Un, protams, jāņem vērā, ka apmēram 90% no lopiem savas dzīves laikā saņem antibiotikas. Nu, šie skaitļi ir vienkārši uh, bažas radoši, mums uz to ir jārēģē. Komisijas priekšlikums, protams, ir solis pareizā virzienā, to var tā ļoti vienkārši pateikt, bet tas nav pietiekami ambiciozs. Mums ir jārunā arī par citiem jautājumiem, ne jau tikai par izpēti. Tādēļ es ceru, ka būs arī uh, progress attiecībā uz jaunām antibiotikām, bet mums situācija ir jāuztver nopietni. Mums ir jāapspriežas par to, kas notiek dalību valstīs, uh, jāpārskata šīs lopkopības sistēmas. Mēs vēlamies, lai uh, dzīvnieku labturība būtu nopietni ņemta dalību valstīs, lai antibiotikas neizmantotu pa labi un pa kreisi. Tas ir jānosaka, un tas ir jāiekļau kopīgajā stratēģijā, vēršoties pret antibiotiku izmantošanu lopkopībā. Ēnu referenti ar mani ir vienas prātis, ka antibiotikas, kas ir PVO sarakstā, ir jāizskauž no lopkopības rezistences problēmas uh, aizvien palielinās, un mēs nedrīkstam pieļaut to, ka šīs antibiotikas tiek izmantotas lopkopībā, pat ja ļoti mazos daudzumos. Problēma saglabājas, un mums pret to ir jācīnās. Tiekoties ar ēnu referentiem, mēs jau uzsvērām šo problemātiku. Tāpat jāpasaka. ka ir nepieciešams skaidri mērķi, nevien uh, samazinot antibiotiku izmantošanu un apkopot datus par tām, bet uh, ir jāparūpēs, lai dalībvalsts mazāk izmantot antibiotikas. Dānijā jau ir izmantot novatoriska pieeja, eh, antibiotiku izmantošana lopkopībā samazināt uz pusi, eh, tam jau ir, eh, mēs esam jau redzējuši pirmos šī darba augļus un ir iespējams antibiotikas samazināt uh, un darīt to no 2012. līdz 2018. gadam, samazināt arī šo daudzumu uz pusi. Dalību valstīm ir jānosprauž šāds mērķis. Es saprotu, ka antibiotiku daudzums, kas izmantojams lopkopībā, ļoti daudzās dalību valstīs ir atšķirīgs, bet mums ir jāvienos par kaut kādām kopīgām vērtībām, jo problēma patiešām ir pietiekam nopietna. Komisijas uh, ziņojumā ir teikts, ka ir arī ļoti daudz uh, uh upuru, jo ir uh, multirezistentas baktērijas, tādēļ uh, ir jāsaprot, ka bieži vien arī cilvēki. Uh, Cilvēkiem attīstās rezistents pret antibiotikām, jo viņi lieto uh, šādu lopu gaļu. Mēs nevaram uzkraut visu atbildību lauksaimniecībai kopumā, mums jāaplūko sektoru atsevišķi, protams, intensīvā lopu audzēšana rada visvairāk problēmu. Tāpat vēlamies ieviest profilakses pasākums un gribam, lai tiem tiktu pievērsts vairāk uzmanības antibiotikas e, ir jāuzskata par profilakses līdzekli, nevis par tādu sistemātiski lietojamu līdzekli, kas regulāri tiek lietots intensīvās lopkopībās. Ja, piemēram, no 30 tūkstošu lopiņiem e, viens e, lopiņš ir saslimis, tad nevajadzētu barot ar antibiotikām arī pārējos 29, 29 999 lopiņus apstrādāt ar antibiotikām. Mēs esam sastrādājušies arī ar vides komiteju un domāju, ka atrodamies uz pareizā ceļa, lai varētu risināt šo problēmu. Dalību valstīs diskusijas ir ārkārtīgi in intensīvas un uh, lopkopības nozarei vajadzētu tajās ieklausīties. Mēs saprotam, ka uh, problēmas tikai palielinās, pieņems spēkā. Mēs nevaram vilkt, uh, tagad vilkt gumiju, ir jāizstrādā jauna stratēģija, ir jāpadomā arī par jauniem medikamentiem, bet tas nebūs vienīgais risinājums samazinājums, antibiotiku lietojums ir jāsamazina. Tas ir skaidri un gaiši pateikts. Paldies! Bene, grazie! Paldies! Tagad uh, iesaistīsimies uh, debatēs uh, Paulsens kundze un pēc tam Elizabete Jēgli. Lūdzu, Marita. Tak! Paldies, priekšsēdētāji! Par 95% var piekrist Mārtiņam Hoislingam. Viņš ļoti labi atspoguļoja sistēmu. Īstenībā kopš 80. Uh, gadiem esmu runājis par šiem jautājumiem. Īstenībā mani sarūktina tas, ka kopš 80. gadiem situācija nav nevien uzlabojusies, bet tieši otrādi pasliktinājusies. Un tā tas notiek no gada gadā. 1990. Eh, gadā bija ES lēmums, kas noteica, ka antibiotikas nedrīkst izmantot, lai veicinātu lopu aug, augšanu bet tagad eh, vienkārši nu, tie paši vēži ir sabās citā kulītē. Dokumentam ir dots cits nosaukums, ka antibiotikas izmanto profilaktiski, bet īstenībā tās izmanto tiem pašiem mērķiem, vienkārši aizbildinoties ar jauniem nosaukumiem. Apmēram 70% no visām slimībām, kuras ārstē ar antibiotikām, ir sastopamas uh, dažādu zīdītāju starpā. 98% no baktēriju slimībām, ar ko slimo cūkas, ir tādas pašas slimības, ar ko slimo arī cilvēki. Mums ir jāsaprot, kā antibiotikas tiek izmantots mūsdienās kādās lopkopībās uh, dzīvnieki tiek ārstēti ar antibiotikām. Tas ir govs vai cūkas, kuriem lopiem tad īsti dod antibiotikas un kurās geogrāfiskajās teritorijās tas notiek, kurās uh, valstīs ir visaugstākais slimību rādītājs. Es nevaru piekrist uh, Hoislinga kungam šajā aspektā. Mēs te nerunājam tikai par kvantitāti, par daudzumu, jārunā arī par to, kāda veida antibiotikas tiek izmantots. Pasaules veselības organizācija ir izstrādājusi priekšlikumu, kurā teikts, ka četras visbiežāk lietotās antibiotikas, uh, kas ir visefektīvākās, nedrīkst izmantot uh, Eh, veterinārijā medicīnā. Tās ir četras visefektīvākās eh, antibiotikas. Nevar būt tā, ka, piemēram, veterinārārsts izraksta antibiotikas. Nē, ir jāvienojas diviem veterinārārstiem jo tas ļoti būtiski ietekmē gan lopu, gan cilvēku veselību. Protams, jebkurš no mums var saslimt, un tad mums ir jālieto antibiotikas uh, atsevišķos gadījumos, no tām pilnībā atteikties mēs nevaram. Es ļoti cieši sadarbojos ar referentu, turpināšu to darīt arī turpmāk, bet man ir vēl precīzāks priekšlikums, kā kontrolēt eh, antibiotika izmantošanu. Šāds kontrols jau ir spēkā Zviedrijā, Dānijā, Somijā. Domāju, ka mēs varam uh, turpināt darbu balstoties uz jau aprobēto praksi. Ir uh, jaunas sistēmas, kas darbojas, un īstenībā tās ir labvēlīgas arī lopkopjiem. Viņiem jau tāpat ir vesela kaudzes papīra, kas jāizpilda. jāparūpējas, lai būtu pieejama anamnēze, lai diagnožu rezultāti būtu pieejami, un ir jāparūpējas, lai kopaini būtu pēc iespējas detalizētāk un precīzāk, jo tieši tagad mums īsti nav skaidrības, kas tad īsti notiek. Paldies! Paldies! Un tagad Elizabete Jēgle un pēc tam Brita Rēmērs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī iepriekšējiem runātājiem. Gribēju arī pateikties Polsēnas kundzei. Īsnībā viņas teikt to var atbalstīt. Hoislēna kunga teiktais tāpat, bet tas, ko viņš ir uzrakstījis, man nav pieņemams. Gribu to teikt skaidru un gaišu. Rosbahas kundze no vides komitejas eh, sagatavoja ļoti labu ziņojumu, un mums pirmām kārtām vajadzētu atbalstīt Rosbahas kundzes ziņojumu. Viņai ir pietiekami liela un visaptvaroša pieredze šajā nozarē. Hoislinga kungs pareiz norādīja, ir lielas problēmas Vācijā. Piemēram, lopkopis var izmantot antibiotikas lopu ārstēšanā, tās recepti izraksta veterinārārsts, viņš to uh, datē, bet e, īstenībā šie dati nekur vairāk nav pieejami. Es nezinu, Eh, vai skaitļi ir atbilstoši patiesībai, bet antibiotikas izmanto gan ārstējot lopus, gan ārstējot māju dzīvniekus, bet eh, jūs pat nezināt, eh, cik daudz zāļu kaut vai jūsu kaķītim izrakst veterinārārsts. Ir jābūt dokumentiem, ir jābūt pierādījumiem un tajam ir jābūt reģistrētiem. Mēs jau ilgu laiku prasījām, lai arī Vācijā būtu pieejama šāda dokumentācija, bet uh, pašreizējā situācija absolūti nav pieņemama. Bet teikšu atkal, Rozbakas kundzes ziņojums, kas tāpis vīdes komitejā, ir labs, mums to ir jāatbalsta, un mēs to papildināsim ar lauksaimniecības komitejas atzinumu. Mums nevajag mēģināt kaut kādā veidā vidus komitejas ziņojumu ietekmēt vai aizvilkt to sev vēlējumā virzienā. Nē, tas ir jāatbalsta. Bet jūsu ziņojums ziņojumu, Hoizlinkungs. Es, diemžēl, nevarēšu atbalstīt. Paldies! Paldies, Elizabetei! Eh, Brita Rēmers un tad Maired Maginesa. Brita, paldies! Es varu eh, tikai atbalstīt divu iepriekšējo runātāju teikto. Man uh, bažas rada tas, ka mērķis mums visiem ir vienāds, bet tagad es dzirdu tādas uh, uh, vēlēšanu kampaņas saukļus no Vācijas, jo zaļie Vācijā uh, lopkopību uzskata par vienu no galvenajām vēlēšanu kampaņas prioritātēm, bet mums ir jāsaprot, kāds ir atšķirības. Šeit tiek salīdzinātas tonnas, skaitļi un netiek pat diferencēts eh, starp eh, lolojumu dzīvniekiem, jeb mājdzīvniekiem un lopiem. Un tad te tiek pieminēti skaitļi, cik daudz antibiotiku tiek izmantots uh, slimnīcās, bet bieži vien ārsti pat taisno izraksta receptes saviem pacientiem, bet šie skaitļi nekur nav pieminēti, referents tos neminēja. Mums nevajadzētu te mētāties ar kaut kādiem vispārīgiem uh, no gaisa pagrābtiem skaitļiem, mēģinot runāt par tik ļoti būtisku runa, uh, tematu tā mēs varētu nonākt pie aplamiem secinājumiem, kas galu galā problēmu neatrisinās. Mums ir jāparūpējas arī par lopu aizsardzību. Arī lopiem ir tiesības tapt ārstētiem tad, kad viņi ir saslimuši, un mēs ar savu likumdošanas priekšlikumu negribam uh, uh, pasliktināt situāciju. Protams, ir ļoti atšķirīgas vielas, atšķirīgas antibiotikas, un tās tiek izrakstītas um, dažādos daudzumos. Mēs te nevaram noteikt kaut kādu kopīgo tonu skaitu. Uh, iepazīstoties ar tekstu, te ir rakstīts, ka uh, lopko ka lopu daudzums ir izšķirīgs faktors, bet īstenībā tas nav galvenais faktors. Galvenais ir, kā šie lopiņi tiek turēti. Uh, Īstenībā arī lielās lopkopībās bieži vien uh, lopi dzīvo labākos apstākļos nekā mazās lopkopībās. Ir jāņem vērā apstākļi un uh, pieejamās sistēmas. Līdz ar to šis atzinums man nav pieņemams, es nevarēšu par to balsot. Mums vajadzētu vienkārši sasēsties pie sarunu galda, uh, e, jāsatieks arī ar Rosbahas kundzi nu, un NV komiteju, nu pārsteidzošā kārtā ir radījusi labu ziņojumu, kas mums ir pieņemams. Mēs varbūt varētu nedaudz uzlabot šo NV ziņojumu un pie tā arī jāturpina strādāt. Tādā veidā varēsim atrast risinājumu. Paldies! Grācija, Brita! Paldies, Brita! Mērķi Magīnēs Lodis. Paldies, priekšsēdētāji! Polsens kundze, Jēglas kundze un Remērsas kundze mani ļoti veiksmīgi pārliecināja par savu viedokļu pareizību, un es arī piedalījos Envi komitejas diskusijās, un es teiktu, ka Rosbahas kundzes ziņojums ir veiksmīgs, un ar dažiem mūsu grozījumiem mēs to varētu uzlabot. Ir ļoti riskanti te runāt par tādiem lieliem daudzumiem kā tonnas un tūkstoši, eh, bet eh, bez eh, diferenciācijas tie īstenībā ir tikai tukši skaitļi, tukša skaņa tiem ir. Mēs Mēs visi esam vienas prātes par mērķiem, varbūt, ka mums ir atcer, atšķirs metodas, kā tos, kā tos sasniegt, bet šī patiešām ir ļoti nopietna problēma, un mums vajadzētu uzmanīties, lai mēs. Uh, nepieņemtu nepareiz lēmumu. Kas notiek slimnīcās? Protams, tur arī tiek izrakstīts antibiotikas un ir ļoti atšķirīga prakse, kā tās tiek izmantotas. Protams, ir jāprūpēs arī par higiēnu. Pirmām kārtām ir jāprūpēs, lai cilvēki dzīvotu higiēniski. Tādēļ teikšu, ka iepazīsimies ar NV komitejas ziņojumu un domāju, ka mēs varēsim piedāvāt labu risinājumu. Paldies! Paldies! paldies. Šķiet izskanēja visas svarīgākās domas. Protams, ir eh, jābūt konkrētībai un varbūt nevajadzētu tagad eh, izplūst detaļās. Gribēju pateikties eh, Martinam, gribu pateikties runātājiem, gribētu dot vārdu arī komisijai. Tas ir pārstāvis no Sanko ģenerāldirektorāta. Kurš izteiksies? Fandaika kungs vai Desmeta kungs? Uh, so, uh... Paldies priekšstādātāji. Pirmkārt, kā jūs zināt, arī no komisijas puses uh, mikrobioloģiskā rezistence ir arī rūpju uh, bērns, un tas skaidri atainojas 2011. gadā saga, pieņemtajā ziņojumā. 2017. gada novembrī pieņemta ziņa. Kā jau minēja daži runātāji, ir pienācis īstais brīdis konkrētai rīcībā. Tas arī atainojas komisijas rīcības plānā. Tur ir skaidra atsauce uz konkrētām darbībām, lai risinātu šo mikrobioloģiskās rezistences uh, problēmu. Vēl viena lieta, kas ir svarīga un kas jau šeit tik pieminēta, ir holistiska pieeja Runājot par šo rezistenci, mēs nevaram vienkārši ar pirkstu rādīt uz vienu nozaru vai uz vienu um, ehm, aspektu, bet mums jāskatās uz visu kopainā. Mums jānodrošina, ka visas uh, iesaistītās puses uh, eh, vēl savas pūliņas mikrobioloģiskās rezistences. Uh, mikrobakteriālas rezistences risināšanai. Un tad vēl tālāk runa par uh, izšķirīgi svarīgu eh, antibiotiķu lietošanu. Te jāsaka, veterā medicīnas direktīvas pārskatīšanas kontekstā šis jautājums tiks eh, skatīts šis kritiski, ja izšķiroši svarīgo antibiotiķu lietošana, antibiotiku lietošana un vai to var lietot uz dzīvniekiem. Un tālāk komisija pieprasa Eiropas zāļu aģentūrai Londonā izskatīt, kā ir saistīti veselības riski ar uh, antibiotiku lietošanu veterinārajā nozarē. Tātad Eiropas zāļu aģentūra šo aspektu labāk izskatīs. Uh, Tālāk lieta ir saistīta ar saprātīgu lietošanu. Šis jautājums jau sen ir mm, uz sarunu galda, un šajā ziņā mēs arī gribētu izpētīt, vai ir nepieciešami juridiski noteikumi, tiesībāk noteikumi, lai aizstāvētu šo piesardzīgu lietojumu koncepciju, taču, domājot pie nākotnes iespējām izmaiņām, mēs jau tagad redzam, ka dalībvalstīs izstrādājas Eiropas vadlīnijas piesardzīgai lietošanai. Tas Tās vadlīnijas palīdzīs dal dalībvalstīm, kas iespējams nav tik tālu tikušas gūt labu pieredzi no pieredzes bagātām valstīm, tātad kā saprātīgi lietot veterinē nozarē. Uh, šīs vielas un tā tālāk um, lieta saistībā ar uh, paziņošanu. Tas ir viens no pamata elementiem runājot par uh, mikrobioloģisko rezistenci. Mums jāskatās ne tikai uz veterināro pusi, bet arī uz uh, cilvēku pusi. Mums jau ir projekts, uh, kas attiecas uz antibiotiku lietošanu uh, dzīvniekos, un uh, š, š, šis projekts darbojas 20 valstīs, dalībvalstīs, un tiks sagatavots arī ziņojums par rezultātiem līdz 2012. gada beigām. Vēl viena svarīga lieta, kā jau minēja, ir saistīta ne tikai ar antibiotiku lietošanu, bet arī ar mikrobioloģiskās rezistences uh, pētīšana, tātad kāds mēs varam gūt labums no šīm akcijām. Tātad mūsu uzdevums komisijai ne tikai ar pirkstu rādīt, cik daudz mēs lietojam, bet arī reāli uzraudzīt, kādi pasākumi tiek īstenot pēc piecu gadu perioda. Uh, kad uh, tika iezvērts sīk pētījumi par mikrobioloģisko rezistanci. Un tad e, lūksim Eiropas pārtikas nekaitīguma aģentūru izstrādāt labākos kritērijus, kas būtu jāiekļauš šajā uzraudzības mehānismā. Nobeigumā nu, vēlos sacīt, ka no komisijas viedokļa šī ir ļoti svarīga prioritāte. Mēs vēlamies tālāk pie uh, vadlīniju dokumentiem, un no mūsu puses pēc tam skaidri var sacīt, ka mēs augstu vērtējam parlamentu pievēršanos šai problēmai mikrobioloģiskai rezistencei. Paldies, saka priekšsēdētājs. Pateicamies Vandīka kungam no komisijas, un tagad vēlos dot vārdu Hoislinga kungam. Priekšsēdētā, dargie kolēģi, dargās kolēģis, paldies par uh, piedalīšanos debatēs. Protams, es eh, centīšos tekstā iestrādāt arī jūs priekšlikumus, bet Raimērs skundze un Ieglis skundze pateikt, ka es te izmantoju vēlēšanu kampaņas saukļus, ir nedaudz absurdi. Skaitļi, par kuriem runāju, tos mēs saņēmām no Berlīnas ministrijas, un eh, šīs 1700 eh, tonnas, un 2005. gadā bija 1784 tonnas. Es nedomāju, ka pa to laiku ir pieaudzis eh, kaķu un suņu skaits, un tādēļ ir eh, izmantots arī vairāk antibiotika. Un mēs nedrīkstam teikt, ka mums gar to nav nekādas darīšanas. Mums ir jārunā par šo problēmu, un tā ir jāatrisina. Un pat ja šīs problēmas pastāv arī Vācijā, nevajadzētu domāt, ka viss, kas ir saistīts ar lauksaimniecību, ap automātiski ir kaut kas labs, mums ir jābūt arī kritiskiem un jārunā par trūkumiem. Un mēs nevaram novērst, eh, noliegt to, ka tas ietekmē um, cilvēku veselību. Beigās būs tā, ka mēs piedzīvosim tādus laikus kā 1945. gadā, kad antibiotikas vienkārši vairs nedarbojās. Un mēs nevaram vienkārši uh, visu laiku uh, piekāpties lauksaimniekiem, jo mēs baidāmies ar viņiem sastrīdēties. Un Raimers Kunds, jūs šeit uh, runājat, ka nevajadzētu runāt par lopu skaitu, bet gan par to, kā tie tiek turēti. Bet es domāju, ka lopu skaits tiešām mērā ir saistīts ar antibiotiku izmantošanu, un, un piemēram, piemēri no uh, Lejas Saksijas un Ziemeļrainas Vestfālēns to uzskatāmi pamato. Un, ja ar, jūs problēmu izpētāt pietiekami rūpīgi, tad jūs arī uh, ne, negribot uh, uzduroties skaitļiem un faktiem, un no tā nevajadzētu izvairīties. Priekšlikums, kas izstrādāts vīdes komitejā, ir pietiekami labs, bet mums arī ir jāsaprot, uh, ir jābūt konkrētiem piemēriem, konkrētiem faktiem. Jēglas kundze, dokumentācija par antibiotiku izmantošanu vēl nav pasākums, lai antibiotikas samazinātu, lai samazinātu to lietošanu. Mums ir jānosprauž, ka skaidri mērķi ir jāievieš paraugu prakse un ir jāno, jāpazemina antibiotika daudzums uh, uz tādu sliekšņu vērtību, kāda ir uh, izstrādāta valstīs, kas jau ir uh, tādas priekšzīmīgas šajā ziņā bet domāju, ka vidas komitejas priekšlikums nav pietiekami ambiciozs. Paldies! Bene, grazie. Paldies, Mārtiņš, saka priekšsēdētājs. Vēlu jums veiksmīgu darbu ar ēnu referentiem, lai panāktu labu rezultātu, ņemot vērā visus dažādos Eiropas Savienības uh, atšķirīgos aspekts, protams, Vācijas bažas ir saprotams, taču ziņojums attiecas uz visu Eiropas Savienību, un es domāju arī Eiropas komisijas ieguldījums sniegs visus nepieciešamos elementus. 19. septembris 2012. rīt ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Ja vēlties iesniegt grozījumus, tad jums tas jādara līdz tam termiņam. Tagad Atgriežamies pie 13. darba kārtības punkta. Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanas pārvaldība un uzraudzība, tātad ceturtā pakotne dodu vārdu Lavijas kungam, pateicos komisijas pārstāvim, un tad viņš bija mūsu viesis, lūdzu Lavijas kungs. Paldies priekšsādātā. Šī horizontālā regula ir cieši saistīts ar citiem reformas pakotnes aspektiem. Un līdz ar to tā ir arī cieši saistīta ar ziņojumu, ko izskatām komitejā. At iesākumam daži ievadvārdi, un tad esmu gatavs uzklausīt komentārus, ļoti uzmanīgi tajos klausījos. Uh, Nav nekādu šaubu par to, ka salīdzinājumā ar citiem referendu varas uzskaitīt par sev veiksmanīgi, jo dabūju saņemt tikai 648 grozījumus. Līdz ar to mans darbs nākotnē nebūs tik apjomīgs, eh, kā tas ir dažiem maniem kolēģiem veicams nākotnē. Runājot par grozījumiem Te eh, grozījumi, kas tika iesniegti citiem, ref, citiem ziņojumiem, arī šeit ir saistīti ar mums jāiegūst labākais rezultāts koplēmumu procedūrā. Tāda mūsu nostājai eh, strādāt ar padomu jābūt pavisam stabilai. Mums ir vislabākās izvēles jāizdara mūsu lauksaimnieku interesēs un lauku attīstības vārdā. Uh, Līdz ar to mums jādomā par pamatlietām, kas ir strīdīgas šai ziņojumā. Līdz ar to mums ir jāmēģina izveidot pēc iespējas plašāko iespējamo konsensu. Gribu pievērsties vairākām lietām. Tieši tām vislielāko uzmanību velti vairums grozījumu. Man ir tāda sajūta, kaut arī valda atšķirīgi viedokļi, tomēr ir tēmati, kuros eh, domas nedalās. Un līdz ar to tas jau iezīmē iespējamos kompromisu priekšlikums. Es uh, eh, uzmanību pievērsīšu vairākam lietu. Pirmkārt, 12. pāns par eh, padomdevēju sistēmu. Šeit bija 59 grozījumi iesniegti, un es redzu, ka ir dažas galējas nostājas, kas paredz vispār tikt vaļā no šī priekšlikuma. Ir kā citi komentāri, kuru uzmanība ir vērsta uz minimālajām prasībām, kādam ir jābūt labam guvējam, piemēram, saņēmējam. Es domāju, diskusijās ar ēnu referentiem es mēģināšu izkristalizēt konsensu par šo jautājumu. Otrakārt, savstarpēja atbilstība un daži aspekti, kas nākuši no dažiem locekļiem, kā, ko nedrīkst iekļaut šajā schēmā. Citā, ka uzskata, ka te būtu iekļaujami visi, kas izmanto tiešos maksājumus kopējā lauksaimniecības politikā. Tā tad nebūtu jāizslēdz no šī aptvēruma um, mazie lauksaimnieki, citā tas kropļošot konkurence. Citā, ka uzskata, ka pastāv atšķirības starp dažādajiem uh, lauksaimniecības nozars sektoriem. Līdz ar to te ir atšķirīgi viedokļi, ko ir vērts apspriest. Vēl viena lieta, un arī tā ir svarīga, ir saistīta ar ūdeni. Ņemot vērā to, ka ir vairāki nostāļi un tuvojas šis 2014. gada termiņš, kopīgi izpratni par ūdens direktīvas piemērošanu ir pamatlieta, par kuru ir vērts padomāt. Un tad vēl ir vesela virkne citu jautājumu, piemēram, dubultmaksājumi, ir izskanējis ierosinājums šos maksājumus zaļināšanai paplašināt automātiski. Un komisijas priekšlikumā arī šis tas par to ir teikts, piemēram, par bioloģisko lauksaimniecību. Taču nē, saņēmis priekšlikumus par to, ka varētu iekļaut lauksaimnieks, kas darbojas Natura 2000 zonā. Varbūt to ir vairs ņemt vērā. Tad vēl ir uh, zaļināšanas, atdalīšana pamatmaksājumu ziņā. Dažiem tas ir strīdīgs jautājums, citiem jau nē. Nu arī par to mums ir jāvienojas. Un tad, protams, ir Lisabons līgums. Un tas, kā tas ietekmē mūsu darbu, arī šai ziņā iesniegt vairāk grozījumu. Tas ir saistīts ar parlamenta nostāju, kas tika pieņemta diskusijās par eh, Lisabonas līguma spēkā stāšanās tuvošanos, bet nu katrā ziņā arī šeit nodokļi ir atš eh, viedokļi ir atšķirīgi un par to ir vērts, vērts izvērst debatas. Tad vēl ir jautājums par vienkāršošanu par administratīvās sloga mazināšanu. Ceļojot pa Eiropu, viens no priekšlikumiem, kas likās visrealistiskākais, ir iespēja samazināt administratīvo slogu, kas gūstas uz lauksaimnieku pleciem. Arī šeit izskan uh, vairāki viedokļi, mēs mēģināsim tos izkristalizēt kopīgā nostājā. Un tad, protams, ir vēl citi jautājumi, kas ir specifiskāki piemēram, kāda veida inspekcija vai pārbauda varētu tikt īstenot, par cik lielu platību ir runa, kādās nozareis, cik detalizētiem jābūt šiem izklāstiem attiecībā uz zaļināšanu, vai jābūt izstrādātiem detalizētākiem plāniem vai kārtēm, un arī šeit ir atšķirīgi viedokļi, un tomēr es domāju, mums ir laiks mēģināt panākt vienošanos par visiem šiem aspektiem. Es tikai gribētu pieminēt procedurālu jautājumu, kādu procedūru esmu paredzējis lietot. Pirmā sanāksme ir paredzēta deputātu asistentiem, pēc tam būs ēnu. Referents sanāks 3. oktobrī. Tad mēs redzēsim, kāda ir situācija. Un varēsim secināt, vai nepieciešams vēl tālāk sanāksmes, vai varam jau panākt vispārēju vienošanos starp politiskajām grupām. Protams, būs eh, jāveic izmaiņas, tomēr es ierosinātu, lai vispirms mēs balsot par pirmajiem ziņojumiem, jo tie tad ietekmēs arī šo ziņu. Paldies! Paldies, Giovanni! Saku priekšsēdētājs koordinācija, protams, ir svarīga, kad runājam par referentiem, kas strādā, kas strādā pie IKP. Un tagad vārds Čorčam Lainam. Uh, Paldies, priekšsādātāji. Es arī gribētu pateikties Giovanni Lavijas kungam par uh, viņu prezentāciju. Es negribu atkārtoties. Es domāju, ka tas darba process, ko ir iesācis Koplu Santus kungs, kur mēs orientēsimies, fokusēsimies uz četriem pieciem pantiem. Tas ir ļoti produktīvs kā metode, un mēs varētu šo pieeju kopēt arī šeit. Tad mēs pēc iespējas ātrāk arī pabeigsim šo jautājumu un arī sakārtosim jautājumu ar grozījumiem. Es neesmu pieteicis ļoti daudz grozījumus, jo uh, Tas ir pateicoties Giovanni kungam, jo viņš jau saulaicīgi iestrādāja to, par ko es biju nobažījies. Es no sākuma gribēju varbūt precizēt Giovanni grozījums, bet tur nebija vajadzības. Mēs principā varam pieņemt viņa ieteiktos ierosinājumus. Uh, referenta pieeja ir racionāla. Mēs runājām par uz risku balstītu sodu sistēmu. Mēs domājam par lauksaimniekiem, par to, ka inspekciju skaits būtu jāsamazina, ja tāda saskanības vēsture ir pozitīva un ilga. Un tad eh, arī mēs runājām par eh, šiem kontrolu jautājumiem, kur ir nepārtraukti viss kaut kas jāatzīmē. Es gribētu redzēt nedaudz savādāku sistēmu, kur varbūt šī pārbaude nav tikai par to, vai ir visi dokumenti, bet drīzāk, kur ir riski tieši fonda naudas izmantošanai. Tad risks ir nepareiza fonda naudas izmantošana, arī šie dokumenti būtu jāpakļauj galvenajam mērķim ar eh, savstarpēju atbilstību. Tomēr mēs, mēs uzskatām, ka šeit mēs varētu arī atrisināt atsevišķus tādus mm, jautājumus, kas parādās sūdzībās par to, ka ir liela birokrātija, ka varbūt dažkārt sodi ir neproporcionāli. Tas figurē sūdzībās. Uh, Es mm, jūtu arī no sūdzībām, ka uz lauksaimnieku pleciem gulstas milzīga birokrātija, un mums varbūt vairāk jāfokusēs uz to, lai šī sistēma patiešām strādātu. Tad e, šādos jautājumos es labprāt turpināšu sadarbību ar Giovanni un citiem ēnu referentiem. Varbūt mēs varēsim izmantot šo iespēju un uzlabot stāvokli. Paldies, Džordž! Tālāk sociālistu ēnu referentu vārdā runās Koplas Santas kungs. Paldies, es gribēju atvainoties ēnu referenta vietā. Viņš šobrīd, vai viņš vai viņa šobrīd Regi komitejā arī stāsta par savu ziņojumu. Mēs gaidām, ka referente ieradīsies katru minūti, bet jebkurā gadījumā es varu viņu aizvietot. Es vispirms gribētu pateikties referentu kungam par lielisko darbu. Tas eh, nav tikai tāpēc, ka viņš ļoti labi sadarbojās ar ēnu referentiem, viņš sadarbojas arī ļoti labi ar citiem referentiem, un šeit mums ir pamats labam konsensam, ceru, ka šāda situācija noturēsies. Sociālis un demokrāta grupa ir eh, sekojoši problemātisks jautājums, par to vēl vajadzēs runāt, un tas ir eh, Tātad eh, lauksaimnieku struktūras, maksāšanas aģentūras un formulāri, kas ir jāpilda arī mazajiem lauksaimniekiem, kad viņi sūta savus pieteikumus. Šie ir mūsu sarežģītie jautājumi, kur mēs domājam, ka varētu uzlabot normas. Mums ir jātiecās pēc vienkāršošanas. Vienkāršošana ir kaut kas tāds, ko referents arī atbalsta. Giovanni teica, ka esot tikai 600 nedaudz vairāk grozījumu, kas ir iesniegti. Giovanni Lavijas kungam nevajadzētu to interpretēt tā, ka šis jautājums e, nav tik svarīgs, varbūt, ka tāpēc arī mazāks grozījumu skaits salīdzinot ar mana paša e, referen, e, referātu ziņojumu. Mēs labprāt ar jums sadarbosimies, Lavijas kungs, ļoti ceru, ka mums būs lieliska kopīga pakete, kur būs visi jautājumi ietverti. Paldies, Koplos Santos kungam, tālāk eh, nākamais eh, referents no zaļajiem Regner kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies referentam par šo atklāto pieeju procesam. Un, kā jau teica Džordž, varbūt tas nav pats tāds pievilcīgākais tēmats, bet tomēr šis temats ir neapšaubāmi nozīmīgs kalte reformas kontekstā. Mēs runājam par to, kur tiks tērēta valsts nauda, publiskā nauda. Un mēs redzam, ka par to ir noraizējušies daudzi vēlētāji, dažādi vēlētāji, visi domā un runā par to, kur tiek tērēt valstu līdzekļi, un šeit mēs gribam, lai publiskie līdzekļi tiktu tērēt arī publiskām precēm. Un tāpēc mēs nedrīkstam ignorēt arī to debati, kas šobrīd notiek par to, cik efektīvi tiek tērēt lauksaimniecības paredzētie līdzekļi ārpus lauksaimniecības nozars. Cilvēki raugās, kā mēs darīsim, ko mēs tagad, kā mēs rīkosimies ar KLP reformu, kur ir budžeta efektivitāte. Mēs Um, varam parādīt mūsu efektivitāti, jo um, cilvēki ir noraizējušies, ka tiek maksāt subsīdijas lauksaimniekiem, un pēc tam tie paši cilvēki maksā par sekām, kas ir saistīti ar patēriņu. Tad sanāk tā, ka jāmaksā divkārt un trīskārt par vienu un to pašu. Uh, Un mums ir jādomā uh, par um, budžeta efektivitāti un jādomā ne tikai par vēlētājiem lauksaimniekiem, bet arī ar cita profila lauksaimniekiem, jo mēs, kā deputāti, esam atbildīgi visu vēlētāju priekšā, ne tikai noteikti profila vēlētājiem. Mēs esam atbildīgi, tāpēc ir šī debata jāvirza nedaudz ātrāk un dinamiskāk. Tad uh, komisijas priekšlikums un grozījumi no referenta puses Ja mēs runājam par saimniecību konsultatīvo sistēmu, te vajadzētu fokusēties vairāk uz dabas resursiem, lai tie tiktu izmantoti drošā, stabilā veidā. Kad mēs runājam par daudzgadu finanšu schēmu, mēs runājām, ka Eiropas budžetam būtu jādod atdeve pret mūsu mērķiem 20. gadā, un viens no flagmeņa institīvām ir efektīva resursu izmantošana, un šeit lauksaimniecība ir izšķirošais sektors, kas varētu parādīt, cik efektīvi mēs lietojam resursus. Un šeit mums ir jāstrādā ar visiem KLP reformas elementiem un arī konsultatīvajā dienestā arī šeit vajadzētu pieminēt um, stabilu resursu izmantošanu, noturīgu, saprātīgu izmantošanu, ne tikai konkrētu spēju. Dabas resursu saprātīga izmantošana, manuprāt, ir kaut kāds elements, kas pietrūkst šajā kopējā paketē, un varbūt vajadzētu padomāt, kā aizstāt šo trūkumu. Tad par lauksēmniecības un vides apstākļiem mēs redzam, ka šeit uh, laba stāvokļa nos, noteikumi ir pārcelti pie zaļošanas pasākumiem. Ja tas tā būs, tad sanāk, ka zaļināšana vairs nebūs obligāta, tad mēs atkal atkāpjamies zaļināšanas joma. Ja mēs gaika vairs neizmantojam bet, kā sistēmu, bet liekam to pie zaļošanas, uh, tad šeit tiek zaudēts obligātais raksturs, un tas mūs uzsver. Vēl runājot par labu lauksienīcības raksturu, par gājēku, te ir vajadzētu izņemt ārā arī jautājumu par sugām no gaita sistēmas. Tas ir izdarīts, bet mums tas liekas dīvaini. Invazīvās sugas, manuprāt, mazina ekosistēmu re rezilenci, rezistenci, tīpaši kaitēkļi, kas parādās, un ja šis kaitēkļu aspekts tiek ņemts ārā no gājēk sistēmas, tad tas, manuprāt, neļaus nākotnē attīstīt noturīgas uh, ekosistēmas, kas ir mazāk atkarīgas no naftas produktiem, sintētiskām vielām, kas ir augsti enerģetiski intensīvi um, veidi, un tas ir arī sasauts ar to, ko teicu iepriekš. Tālāk par savstarpēju atbilstību. Šeit mēs bijām pārsteigti pievienojot ūdens direktīvu un pesticīdu direktīvu, komisija pauž viedokli, ka šos aspektus varētu likt pie savstarpējās atbilstības tikai tad, kad visas valsts ir definējuši standartus, kas attiecās uz lauksaimniekiem. Šeit mēs esam vienojušies par noteikumiem attiecībā uz pesticīdu izmantošanu, arī ūdens ietver direktīvu mums ir. Un tagad mēs tagad liekam sevi tādā atkarīgā stāvoklī no standartiem dalībvalsts, vai tās ir izstrādājušas vai nav izstrādājušas šādu standartus. Un tas nav pareizi. Visām dalībvalstīm ir jārespektē Eiropas likumi un šīs direktīvas īst, jāizteno līdz 2014. gadam, tātad tās ir daļa no savstarpējās atbilstības. Uh, Un mēs esam ļoti pārsteigti, redzot, ka referents to ņem ārā no savstarpējās atbilstības. Sanāk, ka mēs esam pieņēmuši ūdens direktīvu, un tagad tā vairs nav obligāta lauksaimniekiem. Mēs uzskatām, ka pilnīgi visiem jāievēro likums, arī lauksaimniekiem. Pretējā gadījumā atkal vēl lielāks būs cilvēks mm, pulks, kas brīnās, ko mēs darām ar publiskiem līdzekļiem tad par to ir jāizvērš tāds ļoti intensīvas eh, diskusijas, un varbūt tas ir pretstatā iepriekšējiem ēnu referentiem, kas izteicās visai maigi, tad nebūs tik ērta šī situācija. Tad eh, gaiks jautājums, jautājums ir otrs, par ko mēs nepiekrītam. Izņēmumi savstarpēji atbilstībai šeit arī jāievieš skaidrība. Mēs zaļie uzskatām, ka neviens un neko nedrīkst ņemt ārā no savstarpējās atbilstības ietvara. Pilnīgi visiem ir jāciena likums. Uh, un tāpēc mēs nepiekrītam izņēmumiem, kas tiek sniegti no savstarpējās atbilstības principiem. Mēs uzskatām, ka tas ir vispārējais noteikums, varbūt daži brīnīsies eh, ka mēs um, esam tik droši un sakam, ka pat bioloģiskiem lauksaimniekiem ir jāievēro likums. Jā, arī tiem tas ir jādara, un mēs esam konsekventi savā nostājā un gribam, lai citi arī tā, tādi paši, paši būtu. Tad uh, Un um, šeit mēs nedrīkstam arī mazināt KLP noteikumu principus. Un arī EPP kolēģis deve, komi, kolēģi deve komitejā arī teica šo domu, ka mēs nevināt vai izdarīt ļaunumu KLP principam. Un mēs esam pārsteigti, ka EPP arī šo principu liek centrā, un tāpēc mēs ļoti ceram, ka jūs šo principu atbalstīsiet, jo tas ir svarīgi arī attīstības vārda. Un varbūt EPP arī pieņems Jastrom kundzes pozīciju. Un tad mani satrauca nedaudz diskusija informācija par to, ka zaļināšana ir tikai izmaksa. Priekšsēdēt es jau drīz beigšu runāt, bet es saprotu, ka zaļināšana nav eh, tikai tāda zāļa birokrātija. Mums ir jādomā par zaļināšanu. Uh, kā publiskās naudas izteiksmē. Jāskatās, lai nemaksājamies divas vai trīs reizes, atkal publiskā nauda jātērē publiskiem nolūkiem, un mēs nedrīkstam nodarīt ļaunumu KLP principiem. Tas ir centrālais jautājums. Es gaidu debati ar citām grupām par šo jautājumu, un arī ar grupām, kas atrodas ārpusē, kad uh, beigsies arī šis labās pārtikas maršs, kas notiks rīt, un es ceru, ka jūs arī jā, tiksieties šiem cilvēkiem. Paldies! Tagad, protams, zaļo grupas runāšanas laiks ir proporcionāls grupas izmēram. Ļoti labi dzirdēt komentārus no zaļiem, bet, ja citu komentāru nav, tad došu vārdu direktoru kungam. Uh, Magines kundze, lūdzu. Paldies, priekšsētāji. Faktiski es gribēju runāt tikai tāpēc, ka mani padom, pamodināja pēdējā prezentācija. Paldies, ka pamodinājāt manu interesi. Ļoti interesanti bija jūsu runa. Atsevišķos komentāros esmu spiesti jums piekrist. Mēs visi esam noraizējušies par publiskiem līdzekļiem, bet pārtika ir arī publiska prece. Mums tas ir jāapzinās un jāapzinās arī tas, ka daļa no maksājum, maksājumiem lauksaimniekiem ir daļa no viņu ienākuma, un tāpēc mūs uztrauc arī izmaksu jautājumus. Dažreiz šiem augstām izmaksām ir negatīva ietekme uz pārtiks nodrošinājumu. Um, mēs esam noraizējušies, lai šīs cenas neceltos, pārtiks produktu cenas neceltos vēl augstāk. Tad atkal nāks lauksaimnieku lauvies pie mūsu durvī. Uh, Un eh, es, diemžēl, arī piedalīšos eh, sarunu grupā. Es uzreiz teikšu, ka es pilnībā piekrītu mm, jūsu pozīcijai par savstarpējo atbilstību, tā ir ziņā, ka neviens nav atbrīvots no likuma ievērošanas. Par zaļināšanu gan arī cits viedoklis par naudas efektivitāti. Ja lauksimnieks izvēlas neveikt zaļināšanas pasākumus, eh, vai varētu naudas līdzeklis, kas paredzēti zaļināšanai, zemnieks neizmanto to, viņš var izmantot to citiem iemesliem, nolūkiem. Mēs dzirdam problēmas no dažādām pusēm par regulējumu īstenošanu. Tā ir parastā birokrātija vai arī zaļā birokrātija. Uh, un mums ir jārunā par šiem jautājumiem. Likumi ir izdomāti no cilvēkiem, un arī mēs varam arī tos mainīt. Un arī naudu izlaiž cilvēciskās organizācijas, arī par to mēs varam lemt. Tas ir nākamais komentārs. Lai arī mums ir diezgan kardināls pretruns, esmu pārliecināta, ka mēs varēsim nonākt pie savstarpējās vienošanas, lai uzlabotās um, situācija visiem. Šorīt no rīta bija kādā sanāksmē, kur bija rakstīts, ka neraugoties uz to, ka ceļas patēriņa cenas, mēs nedrīkstam lūgt, lai patērētājs maksā vairāk par pārtiku dēļ ekonomiskām problēmām bet tagad mēs redzam, ka Eiropas lauksamības budžets arī tiek apdraudēts. Ja jūs saliekat kopā visus šos aspektus, mums ir vēlētāji lauksaimnieki, viņiem varētu būt grūtības, bet vispār vēlētājiem, ka tādiem varētu būt problēmas. Es vienkārši izceļu šos jautājumus, mēs apzināmies, cik sarežģīts ir šis jautājums, mēs centīsimies arī cīnīties par um, publisko līdzekļu racionālu izmantošanu. Paldies, Merida! Skotā kungs arī grib izteikties, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties referentam par padarīto darbu. Šis darbs ir interesants, ļoti liederīgs. Mēs gribam, lai mūsu lauksaimniecības politika pamatojas uz daudzgadu plānu. Uh, šajā plānā politikā būtu jātaino lauksaimnieku intereses un vajadzības, un mums ir jādara šis darbs tāds uh, raids, un šeit ir arī proporcionalitātes un subsidiaritātes principi jāievēro. Es arī esmu kontaktējies ar lauksaimniekiem savos rajonos, un droši vien tas, ko es dzirdēju no savējiem, attiec arī uz citiem. Šeit priekšlikumā ir atspoguļota reālā situācija. Lauksaimniekiem ir jāpilda milzīgs skaits birokrātisku papīru, un mēs arī ēdreferenti jau par to runāja, ka šeit priekšlikuma lauka programma jomā ir ļoti interesanti. Ļoti interesanti arī atgūt tādas naudas līmeņi, eh, naudas līdzekļus, kas nav izmantoti. Paldies Skotā kungam, un tagad es došu vārdu komisijas pārstāvim Mokungam. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pateikties Lavijas kungam. Viņš ir sagatavojis ļoti labi pārdomātu ziņojumu, un tas papildina komisijas priekšlikumus. Mums bija tāpat iespēja arī diskutēt par vairākiem jautājumiem jau iepriekš, lai varētu labāk referentam paskaidrot mūsu likumdošanas priekšlikumus. Šīs priekšlikums ir nedaudz savādāks nekā priekšlikumi, citi mm, trīs priekšlikumi, bet e, daudzējādā ziņā šis priekšlikums ir arī management. Tehniski ļoti sarežģīts runājot par e, finanšu pārvaldību sankcijām, tehniskajām kontrolēm un tā tālāk. Tādēļ tas patiešām ir milzīgs izaicinājums visiem, kam pie šī priekšlikuma ir jāstrādā. Es eh, esmu šeit eh, sadalījis priekšlikumu trijās daļās, kurām eh, pievērsīšos īsumā. Protams, ir ļoti tehniskas detaļas, un tās atspoguļots arī iesniegties grozījumos, piemēram, savstarpējo atbilstību, konsultāciju sistēmu, kontrolas un pārvaldības sistēmu, sankcijas, zarināšanas gadījumos un tā tālāk. Tālāk otrā kategorijā ietilps tehniski jautājumi, kam tomēr ir arī politiska nozīme, it sevišķi finanšu pārvaldība. E, runāts arī par audit, auditiem, monitoringu, izvērtējumu un trešā jautājuma kategorija - institucionāla jautājuma Lisabona, Lisabonas līgums, e, deleģējušie un īstenojušie tiesību akti. Pirmām kārtām e, pārsvarā politiskie jautājumi Domāju, ka horizontālā regula mums bija tāds kā pamudinājums, lai varētu vienkāršot likumdošanu un padarīt to efektīvāku. Mēs mēģinājām to arī darīt pietiekam detalizēti. Runājot par atsevišķiem punktiem, ko minēja godātie deputāti, proti uzņēmumu konsultatīvā padome, sistēma, uh, domāju, ka tai ir jābūt pietiekami precīzai, lai, piemēram, varētu palīdzēt lauksaimniekiem sniedzot viņiem informācijas. Ja šī sistēma tiks pārāk uh, paplašināta, tad īstenībā tā vairs nebūs pietiekami produktīva. Runājot par savstarpējo atbilstību, arī šeit tiek runāts par uh, piemērojamo jomu, par to, kā tas ietekmēs lauksaimnieku eh, dzīvi. Šeit ir jāiekļauj arī mazie lauksaimnieki, un, protams, te rodas dilemma runājot eh, par eh, līdzsvaru starp efektivitāti un vienkāršošanu, jo šāda sistēma nāks par labu tieši mazajiem lauksaimniekiem, bet ja mēs to mēģināsim sasaistīt ar uh, savstarpējo atbilstību, tad mēs zināmā mērā savu labo darbu atkal nonivelēsim. Un lūdzu neaizmirstiet, ka tiesības jebkurā gadījumā attieksies uz mazajiem lauksaimniekiem. Tikai atsevišķos gadījumos eh, viņiem, mm, uz viņu pleciem gulsies daudz mazāks birokrātiskais sloks. Un trešām kārtām daudz gadu prasības, integrētā kontrolas un pārvaldības sistēma. Domāju, ka doma pat par sevi ir ļoti laba, un jau tagad tas viss ir iekļauts arī mūsu normās. Lauksaimniekiem ir jāuzrāda tikai tās izmaiņas, kas ir notikušas salīdzinām ar iepriekšējo gadu. Domāju, ka ir iespējams šo domu padarīt vēl skaidrāku, detalizētāku eh, uzsverot visus galvenos jauninājumus. Otrā jautājuma kategorija - tātad eh, tehniskāki risinājumi, kam, protams, arī ir eh, politiskais svars. Arī šeit tiek runāts par kontrolēm, jārunā par proporcionalitātes principu ievērošanu, un mēs uzskatām, ka proporcionalitāte sankciju sistēmā ir ievērota, bet, protams, ir jāmēģina identificēt, kur vēl ir iespējami uzlabojumi. Sankciju sistēma ir jāsaglabā, tā ir jābūt efektīvai, jo savādāk mēs spērsim soli uz atpakaļ, un tas nozīmēs vairāk kļūdu nākotnē. Tālāk sankcijas saistībā ar e, zaļumošanu. Izskanēja priekšlikums, šķiet e, arī referents to piedāvāja, tātad sankcijas aprobežo tikai ar zaļumošanu. Lūdzu, paturiet prātā to, ka tādā veidā tie, kas neizpildīs zaļumošanas uh, saistības, necietīs no sankcijām. Šie cilvēki pazaudēs to, kas viņiem tāpat nepienācās. Tātad te tiek runāts par tādām brīvprātīgām zaļumošanas normām, kas īstenībā no politiskā aspekta raugoties ir pilnīgi pretēji komisijas piedāvājumam. Tādēļ vajadzētu palauzīt galvu par to, kāds tad ir politiskais mērķis. Ja jūs gribat saistošu zaļumošanas uh, regulējumu, tad nevar būt tā, ka tie, kas nav izpilduši savus saistības, uh, zaudē to, kas viņiem tā vai tā nepienācās. Un Trešais punkts eh, - administratīvā sloga samazināšana dalībvalstīm un arī lauksaimniekiem. Mēs domājām, ka vajadzētu eh, samazināt kontroļu skaitu, ja eh, pārvaldības sistēmas dalību valstīs darbojas pietiekami labi, bet ir jāgarantē, Eh, lai indikātori ir pietiekami labi izvērtējami un uh, pierāda to, ka sistēmas, kas darbojas dalību valstīs, ir pietiekami labas. Mēs jau strādājam pie konkrēta priekšlikuma šajā kontekstā un uzticamības uh, paziņojums, uh, kas ir jāsniedz atbildīgajām iestādēm par to, kā ir notikuši vairāki darījumi, uh, Eh, šis uzticības eh, paziņojums eh, ir jāsastāda tā, lai tas nerādītu papildus birokrātisko slogu, bet tomēr varētu ļaut saprast, cik labi darbojas attiecīgās dalību valstu iestādes, ka tās ir uzticamas. Es ceru, ka komiteja domā tāpat un uh, līdz ar to dalībvalstīs uh, nākotnē varēs samazināt kontroļu skaitu. Tālāk ar Lisabonas līgumu saistītie jautājumi. Protams, par to esam diskutējuši nevienu reizi, un uh, tas ir politiskas dabas jautājums protams, ar uh, uz, neatlaidīgi sekojam uh, padomē notiekošajam un redzam, ka šeit ir divas pretējas tendences. Bieži vien tas, ko uh, komisija piedāvā kā mm, Deleģēto aktu padomu visu mēģina pārvērst īstenošanas aktos, un eh, ja mēs piedāvājam īstenošanas eh, tiesību aktus, tad padomu tos grib pārvērst par deleģējušiem. Mūsu priekšā vēl atrodas smaga darba cēliens, un eh, atzinums, ko jūs pieņemsiet, mēs negribam tagad prognozēt, ka konfliktu varēs uzreiz tā vienkārši atrisināt. Nē, tur ir jāiesaistās politiskās diskusijās. Tagad divi īsi komentāri par finanšu pārvaldību. Tiek runāts par 300 miljoniem eiro, par šīs mutotu ieviešanu, bet mūsu priekšlikumā tas netiek minēts, ņemot vērā finanšu disciplīnas aspektus. Mēs to vairāk nepiedāvājām, jo īstenībā 300 miljoni nozīmēs to, ka mēs nevarēsim plānot šādas summas. summai ir jāsaglabājas spēkā, lai mēs varētu garantēt finanšu disciplīnas ievērošanu. Ņemot vērā to, ka mums uh, regulāri trūks naudas, šāds piedāvājums nav pārāk veiksmīgs, tādēļ es jūs lūgtu piekrist komisijas priekšlikumam un nemēģināt to pārāk spēcīgi grozīt. Uh, N plus 2 principu vairākas reizes uzsvēra referents, tas ir svarīgi tieši dalību valstīm un lauku reģionu attīstībai. Tas nozīmētu, ka tiktu atdalīta uh, programmu uh, īstenošana, programmu gatavošana un finanšu pārvaldība. Domāju, ka tas nav pats labākais, ko ir iespējams izdarīt. Mēs jau kādreiz eh, runājot par lauku reģionu attīstības regulu piedāvājam augstāku elastības līmeni un arī šajā kontekstā, ņemot vērā eh, pieminēto regulu, mums ir jāizmanto jau mūsu rīcībā esošie instrumenti. Un tagad tāda vispārīgāka piezīme, runājot par uh, avalcu izbaksu lauku reģionu attīstībai. 4%, ko piedāvā komisija, tas ir piedāvājums, kas uh, radies um, uh, pieņemot horizontāls lēmums 7%. Mums nav pieņemami, mums nav vienkārši tik daudz naudas. Lai kā arī nebūtu, mēs esam gatavi piedāvāt uh, savu tehnisko padomu, tehnisko ekspertu padomus, mēs esam gatavi jums palīdzēt, nākt talkā, eh, strādājot pie kompromisu grozījumiem, it sevišķi ņemot vērā to, ka jautājums ir tik tehniski sarežģīts, tas noteikti nākt par labu visām pusēm, un ja jūs vēlties ar mums konsultēties, tad vienmēr esam gatavi ar jums sazināties. Uh, un atbildēt uz jūsu interesējušiem jautājumiem. Paldies! Paldies direktoru kungam! Domāju, ka mēs visu esam apsprieduši. Džani, ja tu gribi vēl kaut ko piemetināt, tad tu var to darīt, un tad būs pēdējais darba kārtības punkts. Paldies priekšsēdētāji, paldies kolēģiem, paldies arī komisijai par eh, šīm vērtīgajām norādēm. Protams, mums izdevās uh, nogludināt uh, dažādas uh, negludumus un uh, jāņem vērā tik būtiski jautājumi kā konkurētspēja, vides uh, aizsardzība, bet uh, tas tā jau ir vispār pieņemta patiesība. Uh, tas nav nekas jauns. Mums ir jāparūpējas par to, lai satuvinātu atšķirīgas pozīcijas un e, gribēju tikai piemetināt kaut ko. Atcaucoties uz direktoru teikto par maržu. Mēs pat esam sagatavojuši grozījumus par šo jautājumu un tā nav arī referenta pozīcija. Komiteja arī par to nav vienojusies. Domāju, šeit nekādas eh, problēmas neradīsies, bet runājot par uh, Nu, Lisabonas līgumu. Mēs nevarēsim to atrisināt tikai ar Lisabonas līguma palīdzību. Mums ir jāmēģina prognozēt, kāda būs pozīcija parlamentā. Protams, mēs jau par to vienojāmies un mēs runājām par uh, E, saskaņošana, bet šeit rodas problēmas sadarbojoties ar padomi, un padome mēģina ietekmēt visus reformu priekšlikums attiecībā uz KLP starp e, tad padomē un parlamentā valda ļoti atšķirīgas pozīcijas. Vēl kaut kas? Es par to nerunāju diskusiju laikā, bet man tas šķiet tāpat ļoti svarīgi Mums ir jānoskaidro, kad ir runa par krāpniecību un kad ir runa par izvairīšanos no norma izpildes. Ir jābūt tādai kā brīdinājuma sistēmai. Piemēram, lai lauksaimnieki būtu informēti par savām eh, saistībām, bet sankcijām nevajadzētu būt pārāk stingrām. Bieži vien viņi taču var eh, pieļaut kļūdas, un tās ir eh, tikai tādas niecīgas kļūdas, un viņi tās nav pieļāvuši tīšprātu. Katrā gadījumā vēlējos pateikties visiem par sadarbību, referentiem, ēnu referentiem un ceru, ka galu galā nonāksim pie laba rezultāta. Neskatoties uz dažiem punktiem, kur varbūt pozīcijas eh, ļoti atšķīrās, mēs esam. Uh, izkristalizējuši arī šos kopīgos saskarsmes punktus, kas mums ļaus darbu noslēgt pietiekam veiksmīgi. Paldies, Giovanni! Un tagad pēdējais darba kārtības punkts. Šodien mēs turpināsim ar dažādām iniciatīvām. Došu vārdu komisijai par 15. darba kārtības punktu komisijas paziņojums par stāvokli pasaules graudu tirgu un tā ietekmu uz lopkopības nozari. Šis, šo paskaidrojumu pieprasīja sociāla demokrātu politiskā grupa, un tas, protams, ietekmē arī lopkopību. Gribu pie mums sveikt agri ģenerāldirekcijas prie, direktoru. Uh, Viņš mūs informēs par uh, lietas būtību un pastāstīs, kādi pasākumi ir paredzēti, lai cīnītos pret šo problēmu. Došu vārdu direktoru kungam un tad būs laiks nelielām diskusijām. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, labrīt. Ja mēs runājam par uh, graudu ražošanu pasaulē, ir pieaudzis pieprasījums, un 2012. un 2016. gadā trūkst graudu. Tas nozīmē, ka gada beigās graudu krājumi visā pasaulē samazināsies par 33 miljoniem tonu, tātad tie būs 358 miljoni tonu. Šie krājumi parasti e, ir tikai 20% no kopējā patēriņa, un eh, gada beigās mēs zaudēsim 1% no kopīgiem uzkrājumiem. Parasti šādos gadījumos uh, cenu svārstības ir visai spēcīgas. Protams, eh, šī situācija ir radusies arī ņemot vērā sausumu Amerikas Savienotajās valstīs. Runājot par Eiropas Savienību, uh, mēs atrodamies izdevīgākā situācijā nekā ASV vai citas valstis. Eiropas Savienība. Eh, Savienībā ir prognozēts, ka mēs no, varēsim novākt 279 miljonus tonu, un tas ir īstenībā par, tikai par 2% mazāk nekā uh, kopējais piecu gadu rādītājs. Nu, varbūt raža nebūs tik izcila kā citus gadus, bet uh, tik un tā uh, vēl nevajadzētu celt paniku un eh, kādu gadu varbūt eh, arī mēs novāksim vairāk ražas nekā eh, vidējais 5 gadus rādītājs, bet 279 miljoni tonu uh, Eh, pat uh, nozīmē to, ka Eiropas Savienībai ir apmēram 10 miljonu tonu graudu, ko tā vēl var eksportēt. Tātad uh, eksportējamais pārpalikums uh, apmēram 30 miljonu tonu, tas ir katru gadu, un tagad šis daudzums ir samazinājies par 10 miljoniem tonu. Mēs importējam apmēram 13 miljonu tonu un eksportējam 23 miljonus, un Tas nozīmē, ka pārpalikums eksportam ir 10 miljonu tonu. Mēs, protams, uzmanīgi sekojam tam, kas notiek uh, pasaules tirgu un jāņem vērā, ka uh, cenas ietekmē situācija valstu tirgos, bet Eiropas uh, cenas ir visai līdzīgas tām, kas ir pasaules tirgos. Kas attiecas uz olbaltumvielas saturošiem produktiem, arī šeit situācija ir visai bēdīga. Piemēram, Dienvidā Amerikā ir ievākts mazāk sojas pupiņu. Un, piemēram, e, mēs šeit runājam par 670 e, ASV dolāriem par vienu tonu, jāņem vērā, ka daudzās valstīs tieši soja ir galvenais e, olbaltumviela avots. Bet mēs ceram, ka situācija tomēr nogludināsies nākamā gada pavasarī, jo ņemot vērā augstās cenas, eh, soja tagad tiek eh, stādīta, eh, ir jauna apstādījuma, it sevišķi Dienvidu Amerikā, un šo soju varēs nopirkt tirgu jau nākamā gada pavasarī. Tālāk, lopkopība. Šajā nozarē paaugstinās ražošanas izmaksas. 70% no graudiem, kas uh, audzēta Eiropas Savienībā, tiek izmantot lobarībā. Lopkopji, kas uh, uh, baro lopus ar olbaltumvielām bagātiem produktiem vai graudiem ir neizdevīgākā situācijā nekā tie, kas, piemēram, laiž savus lobus ganībās, kur viņi ēd pārsvarā zāli. Līdzīga situācija bija arī 2008. un 2009. gadā, bet gribu teikt, ka dzīvnieku izcelsmes produktu cenas tagad ir visai dārgas, it sevišķi gaļas cenas. Piemēram, lielopu gaļa tās cena ir ļoti augsta, piemēram, 4000 eiro par vienu tonu. Tie ir 180% no intervences cenas. Arī uh, cūgaļas cenas ir pieaugušas, un tāpat arī putnu gaļas cena nav stāvējusi uz vietas. Protams, tas ietekmē arī citas nozares. Atceramies, kas notika, kad aizliedzām putnus audzēt būros. Tas noved pie tā, ka putnu gaļas daudzums tirgū samazinājās un līdz ar to pieauga cenas. Runājot par cūgaļu un lielopu gaļu, arī šīs cenas ietekmēja uh, pārtikas eksports uz trešajām valstīm, un, protams, tas uh, samazināja daudz, piedāvājumu daudzumu, un it sevišķi tas attiecas uz lielopu gaļu. Tātad mēs varam secināt, ka cenas ir paaugstinājušās, un mūsu ražotāji uh, var samazināt ražošanas izmaksas, bet jāņem vērā, ka maržas samazinās un Ir sevišķi tas attiecas uz tiem, kam ir jāiepērk lobarība. Tālāk par gaļu. Eh, es par gaļu jau izteicos, tagad runāšu par piena produktiem. Piena produktu cenas eh, visā pasaulē samazinājās divus gadus pēc ļoti izdevīga režīma Arī Eiropas Savienībā vērojām šādu attīstību, jo um, tika saražots vairāk piena visā pasaulē, ņemot vērā augstas cenas, un tirgū tika uzpirkts papildus piens, un, protams, tas radīja šādas cenu svārstības. Bet Eiropas Savienībā nekad uh, cena nepazeminājās vairāk par 120% zem tā sauktā drošības tīkla. 8. 9. gadā kaut kas līdzīgs bija, bet pēc tam mēs šai situācijā ātri tikām pāri, un ja mēs runājam, piemēram, par piena um, pulvera un uh, sviesta cenām, situācija bija visai līdzīga. Tālāk jūlijā paaugstinājās piena cenas. Nu, varbūt uh, tam ir tāds sezonāls raksturs, to var arī izskaidrot ar faktu, ka piena produktu cenas pieaug. Bet joprojām ir atšķirība starp to, cik daudz uh, naudas tiek maksāts uh, Eh, piena ražotājiem, piensaimniekiem un cik par kādu naudu piens tiek pārdots veikalā. Tagad šī cena ir apmēram 31 cents par litru Eiropas Savienībā. Eh, šādas cenas eh, tirgu bija jūnijā un jūlijā. Tas pats notiek arī tirgos. Itālijā septembrī cena pieauga par 19%, Īrijā par 21% un Nīderlandē par 62%. Tātad mēs novērojam, ka piena cenas turpina pieaugt. Kā vēl sausums ASV ir ietekmējis Eiropas Savienību? Piemēram, ASV tiek ražots mazāk piena, līdz ar to mūsu eksportētāji var eksportēt vairāk preču uz ASV. Nu, vismaz līdz novembrim mēs varam prognozēt šādu situāciju. Un, protams, mūsu draugi no Jaunzēlandes vēlēsies arī pārdot savus preces šajā tirgu. Mēs esam visai optimistiski noskaņot, ņemot vērā arī eksporta rādītājus. Mēs varam lēst, ka eh, piena cenas turpinās pieaugt. Noslēgumā priekšsēdētāja kungs gribēju teikt, ka uh, graudaugu tirgu situācija nav pārāk iepriecinoša. Uh, protams, ir iespējams vēl lielākas cenu svārstības. Un, protams, ļoti daudzi lauksaimnieki, lopkopji ir atkarīgi no barības cenām, un, protams, tas ir atšķirīgi eh, Eiropas ziemeļos un Eiropas dienvidos. Komisija cenšas uh, situāciju mīkstināt Mums ir arī pieejami konkrēti fakti un skaitļi par graudajiem. Mēs gribam tos izplatīt, lai būtu vairāk caurskatāmības. Un, protams, ir jāizvairās no nevajadzīgām spekulācijām. Tādēļ komisija uzskata, ka Eiropas Savienība spēlē tādu ļoti pārliecinošu lomu, lai situācija graudu tirgu būtu pēc iespējas caurskatāmāka. Ja mēs runājam par uh, importa eh, nodavām, uh, eh, uz graudiem šādas nodevas nav. Un veicinot, uh, piemēram, aprēķinus par kukurūzu, uh, pat uh, ārpus kvotas šī likme ir uh, līdzvērtīga nulai. Līdz ar to ir viegli importēt uh, lobarību, un mēs ļoti uzmanīgi sekojam situācijai, un nākamā gada sākumā varētu ieviest papildus pasākumus, lai varētu importēt graudaugus, kas paredzēti lobarībai. Šķiet, ka tagad varētu beigt savu uzstāšanos un atbildēšu uz jautājumiem, ja tāda būs. Paldies! Dziękujemy bardzo za przedstawioną informację. Liels paldies, par, kas sniedzāt mums šo informāciju. Vai kāds vēlas izteikties, uzdot kādu jautājumu? Prošu bardzo, Hausnik, Bartuša. Hausnik, kungs, lūdzu. Bartuša. Ja, nur eine konkrete Frage an die Kommission. Äh, Tikai viens konkrēts jautājums. Äh, Pagājuši nedēļ mēs dzirdējām uh, ka komisija ir apņēmusies mainīt plāns attiecībā uz biodegvielu. Protams, tas ietekmē arī situāciju tirgos un stratēģiju, kas saistīta ar 10%. Īstenībā mēs no tās nevaram atteikties. Jūs šo problēmu galīgi neminējāt. Vai tas jau tagad ietekmē situāciju uh, tirgos, vai jūs nesat neko tādu manījis? Un cik liels pieprasījums ir pēc biodegvielas? Un kā jūs uh, apskatāt uh, piedāvājumu samazināt 10% uh, uh, uz 5%? Runājot par pienu, jūs teicāt, ka nav nekādu problēmu, jo intervences uh, Eh, cenas līmenis, šis drošības tīkls vēl nav sasniegts, nav sasniegta apakša, bet pēdējās krīzes laikā paaugstinājās ražošanas izmaksas un, ja piemēram, varbūt, ka nevajadzētu gaidīt, lai piena cena nokrītas līdz 20 centiem par litru un tikai tad iedarbināt krīzes mehānismu. Varbūt tas ir jāiedarbina daudz ātrāk. Paldies. Bardzo dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś zgłoszenie? Liels paldies! Turpinu sēdz vadītājs. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Šķiet, ka nē. Un nu, tāpēc uh, lūkšu komisiju atbildēt uz šo jautājumu. Lūdzu, izsakieties īsi, jo mums vairs nav daudz laika atlicis. Micro, yes. <laughs> Lielas paldies, priekšsēdētāji. Man nav zināms izmaiņas par eh, mērķiem, kas ir noteikti biodegvielai laikam līdz 2020. gadam. Es varu iedomāties, ka par to norisinās diskusijas no otras puses. Es varētu sacīt, eh, protams, eh, tirgus cenas noteiks, cik lielā mālā, mērā tiks izmantot arī biodegviela. Ja jūs vēlties ražot enerģiju pamatoties uz šiem lielajām graudaugu cenām, tad tas daudz izmaksās. Un, protams, arī tad tirgam, tirgum ir jāpieņem lēmums, kādā, uz kurien tad dosies šīs uh, šie graudauti, kā tie tiks izmantot, taču var piekrist tam, ka šāda veida politika ietekmēs graudaugu cenas un galvenokārt ASV, kur pastāv svarīgas programmas kukurūzai, lai to varētu izmantot kā biodegvielu. Eiropas Savienībā biodegvielas izmantošana ir relatīvi zema, līdz ar to pastāv ietekmi, taču pat laba, un tā ir, eh, varētu sacīt, minimāla. Un runājot par pienu, jā, tā ir ražošanas cenas pieaug, jo īpaši tiem, kas uh, paļaujas uz iepirkto um, lobarību. Tas, protams, arī tās cenas ir atkarīgs no tā, kurā reģionā jūs esat. Taču, kā Hoizlinkungs norādīja, 21,5 centi ir mūsu uh, Eh, drošības tīkla cena, bet uh, tirgus cena ir 13 centi, tātad būtībā tas ir mm, 30 centi, bet eh, tātad tas nozīmē atšķirība ir, 3, ir 10 centi virs drošības tīkla, bet mums ir tāda kā intervence paredzēts, skaidrs, ka intervence reāli neko daudz nemainīja, jo tā bija no aprīļa līdz augustam, taču tad, kad cenas bija augstākas, par, tad eh, neviens intervents nepiedāvāja. Tātad šis instruments nebija piec, nepieciešams. Bet runājot par sviesta glabāšanu, apmēram 100 tūkstošu tonu uh, vajadzībām tas tika izmantots, tās tagad ir akal atpirktas tirgu. Uh, Tā tad ir vairāki instrumenti, piemēram, eksporta kompensācijas. Tad, kad cenas ir eh, augstas, tad eh, šie fondi ir pieejami, taču neviens eh, tos, protams, nepieprasa, jo mm, cenu tirgu nepamanto, nepamato šo kompensāciju izmantošanu. Tā tad te ir tirgus noteikts balans, taču. Uh, Tad, kad ir pār par 130% cena virs drošības tīkla, tad nevarētu teikt, ka ir kaut kāda krīze, jo cenas ir relatīvi augstas. Es gan nenoliedzu, ka arī um, lobarības cenas ir augstas un līdz ar to tā rezerva nav liela. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Vairāk jautājumu no deputāta puses nav, līdz ar to varam slēgt šo darba kārtības punktu. Un Eiropas komisija tādā kā darba komentāru veidā varētu mums sniegs savu informāciju, mēs to nodosim tad sekretariātam un tad daži kolēģi to varēs izmantot. Es runāju par darba uh, dokumentu, jo es saprotu, ka te bija runa tikai par uh, mutisku informāciju. Mēs atkal tiksimies pulksten 15. un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 Tad būs paplašinātā sanāks pēc 16.30. Paldies!